Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. Kolēģi, dāmas un kungi, aicinu jūs ieņemt vietas. L'ordre du jour est... Mūsu šodienas darba kārtība ir īpaši piesātināta. La séance est ouverte. Sēdi pasludina par atklātu. Šodien budžeta komiteja strādās tāpat kā rīt, no rīta pēcpusdienā un parīts. Un šķiet, ja rīt ir paredzēta samērā gara sesija, lai skatītu skatītu stāvokli ar aģentūrām starp pulksten 9 un 11. Viss vedim domāt, ka mums pietiks ar pusotru stundu. Paziņojot sākumu deviņos, mēs visdrīzāk sākām starp 9.10 un 15, tāpēc ziņoju, ka rīt sēdi sāksim 9.30, un tik tiešām 9.30 mēs to arī sāksim. Un tagad es gribētu pārliecināties, ka. darba kārtība tiek apstiprināta. Tomēr Žerārs Deprē vēlētos, lai šī vakara dosjē, kas ir jāskat 8. punktā Eiropas ceļošanas un autorizācijas sistēma, ETAS, Un tā kā Deprēka kungs šovakar uh, nav pieejams, viņš vēlētos, lai mēs viņu paziņojumu uzklausām rīt. Uh, no rīta starp pulksten 10.30 un 50. Iekļaujot šo grozījumu, vai mēs varam uzskatīt, ka darba kārtībā var tikt apstiprināta un citu aizrādījumu no jūsu puses nav. Tātad abi manis minētie grozījumi stājas spēkā. Mūsu komitejas sarunu grupa, kuru vada Eidara Guardijas sabāla divos leģislatīvos dosie, kas attiecas uz ārējām investīcijām, ilgspējīgām investīcijām, un divi dosie, kas attiecas uz Eiropas investīciju banku un garantiju fondu ārējām darbībām līdz šim trilogā nav raduši vienošanos attiecīgi sarunas turpināsies pēc vasaras atvaļinājuma, un mēs jums ziņosim par stāvokli mūsu nākošajā sanāksmē. Un tas viss neraugoties uz Eideras gardies balas pieliktajiem pūliņiem, ar kuriem viņi neskopojās. Tas ir mans vienīgais šodienas paziņojums. Un tagad mēs pārējām pie mūsu semināra un procedūrām, kas ir jāievēro un spēkā runājot par kopējo lauksaimniecības politiku. Šis pārdomu seminārs to organizē pēc uh, budžeta Eh, komisijas locekļu eh, pieprasīja un palīdzēs mums detali, detalizētāk izprast otro eh, kategoriju gadskārtajā budžetā, kas attiec uz lauksaimniecību un konkrēti par procedūru par korektīvo vēstuli budžeta projektam lauksaimniecībai, kuru komisija pieņem katru gadu septembrī ir budžeta projekts, un katru reizi ir arī korektīvā vēstule. Un šajā sakarā mēs esam iecerējuši organizēt pirmsvasaras atvaļinājumu pārdomu semināru, lai mūsu komitejas deputāti varētu saņemt eh, skaidru informāciju par šo jautājumu pirms grozījuma iesniegšanas termiņa, kas šogad iekrīt 30. augustā. Es norādu, ka gadā. Raksturojums ir tāds, ka tas sākas 15. oktobrī katru gadu, atvainojiet 16. oktobrī katru gadu un n-1 gadā un beidzas 15. oktobrī N gadā. Tā ir lauksaimniecības īpatnība un tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt korekcijas budžeta sakarā, un tāpēc mēs katru gadu saņemam korektīvo vēstuli, kura, protams, eh, ir iecerēta, lai ņemtu vērā mūsu uh, eh, ieteikumus. Es vēlos pateikties uh, Georgam Hoisleram, kurš būs kopā ar mums šodien, lai mēs labāk varat izprast eh, gadskārtējā lauksaimniecības budžeta eh, darbību. Bet pirms došu vārdu mūsu ekspertiem un viesiem, mēs uzklausīsim mūsu abus referents par lauksaimniecības budžetus, kurš ir eh, Ričards Ašvorts un Neģmi Alī. Bet Neģmi Alī nevarēja būt kopā ar mums šodien, un viņš ir mums nosūtījis savu pārdomu tekstu, kas vairāk koncentrējas uz KLP eh, saturu nekā uz šodienas eh, procedūru kurā mēs runāsim vairāk par metodi. Es jums pārsūtīšu eh, mūsu kolēģi Alī sagatavoto dokumentu, lai jūs varētu pilnībā iepazīties ar viņu pārdomām. Un tagad es bez kavēšanās došu vārdu līdz referentam Ričardam Ašfortam. Uh, chairman, thank Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pārreiz norādījāt, ka šodien esam šeit sanākuši, lai pārunātu. Uh, ikgadējo budžeta procedūru lauksaimniecības jomām. Kolēģi lūdza norganizēt šo diskusiju, šo semināru, jo te ir uh, daudz tādu tehnisku detaļu, kuras uh, nevienmēr kolēģi labi saprot. Nu, tiešām esmu pateicīgi Gam Hoizlaram, kurš ir atnācis šeit, lai mūs iepazīstinātu ar attiecīgo šo mehānismu, to, kā darbojas visas šīs tehniskās nianses. Jo sevišķi interesanti tas varētu būt kolēģiem tādēļ, ka uh, Mums ir labāk jāizprot, kā tad darbojas šī sistēma un pie, sistēmā pieejami instrumenti, lai varētu reaģēt uz uh, um, nozars problēmām. Daudz gadu finanšu plānu gada izpildīšanas laikā ir bijušas problēmas, nu, kā piemēram uh, tiesniecības sankcijas par Krieviju, vai, teiksim, situācija globālajā tirgu, um, mm, valūtas svārstības, nu, visi šie um, pagriezieni uzliek zinām, spiedienu uz lauksaimnieku ienākumiem, kas nozīmē, ka finansēšanas mehānismiem savukārt jābūt kāds elastīgums, lai varētu attiecīgi reaģēt un rast adekvātu atbalstu nozares pārstāvjiem. Nu, un šeit tā, tiešām līdz ar to nepacietību gaida Haslē kunga uzstāšanos, bet arī no kolēģa viedokļa raugoties, ja jāpaturprātā, ka Nu, esam lielā gabalā, vairāk kā pusi no daudz gadu finanšu plāna ir izpildīta un būtu tikai uh, pareizi un adekvāti. Otrajā šī plāna pusē mēs varētu parunāt par to vairāk, kā šos instrumentus pielāgot eh, nākotnes izaicinājumiem. Un šeit eh, šai sakarā man ir virkni komentāri, bet varbūt tos likšu galdā pēc tam, kad uzstāsies uh, eh, aizlaikungs. Bet, nu, labprāt, pačelošu ar viņu pēc uzstāšanās, lai, lai rastu atbildes uz saviem jautājumiem, bet tagad, labprāt, došu vārdu viņam. Eh bien, nous allons... Euh, Labi, un mēs stūlīt jūs nepacietību apmierināsim, dodot vārdu Haus, Hausler kungam. Thank you very much, uh, Chairman, for giving... Paldies, priekšstādātāji, paldies, ka komisija šī iespēja iziet cauri šim tādam visnotaļ tehniskajam failam, lauksainicības budžets, budžeta procedūra mēģinājām sagatavot prezentāciju, kurā ir apskatīti svarīgākie elementi, un jau iepriekš atvainojos dažiem no jums, ka varbūt dažs no šiem elementiem jūs jau tie labi pazīstiet, un jums varētu šķist, ka varbūt daļa no manas uzstāšanās ir tāda pašsaprotama un maķinīta lieka, bet nu, vēlējos visu tā salikt kopā, tā visatvaroši, lai sastos kopējā aina, un lai jūs saprastu kopējo budžeta procedūru. Šajā pirmajā slaidā. Nu, divi tādi lielākie, svarīgākie elementi, no kuriem veidojas eh, kopējās lauksaimniecības politikas budžets. Tā, pirmais ir eh, Eiropas lauksaimniecības garantija fonds, JGF. E nu, to tiek noslēgta tiešmaksājumi un uh, maksājumi, kas saistās ar uh, tirgus uh, jautājumiem. Un, tā ir nediferenciētās apropriācijas, ja piešķīrumi kas ir tāda, nu, svarīga pozīcija gadējās budžeta diskusijās parasti. Un otrs elements ir tās autos AFSD, Eiropas uh, lauksainicības un lauka attīstības fonds, kas noklāja lauka attīstības uh, programmas un pārstātē, mēs runājam par uh, tās, tās tautiem diferencētiem piešķījumiem, apropriācijām, kas ir visai līdzīgi tām, kas ir mm, atrodams un figurē arī struktūra fondos. Viens īpašs um, elements, kas tiešām visnotaļ pelnījis mūsu uzmanību, ir uh, ir tās augtās eh, asignētie ienākumi kopējā augstsainsības politikā. Un runājot eh, par šī gada budžetu, mēs redzēsim, cik svarīgs mm, šis elements veidojot kopējo gada budžetu. Un nu, šie asignētie ienākumi, kas te ir eh, otrajā lauksaimniecības budžeta sadaļā, nu, nu, tiem pamatā ir dažādas finanšu korekcijas, tāpat arī dažādas soda naudas par dažādiem pārkāpumiem. Uh, Būtisks elements bija piena nodevis iepriekšējos gados, vairāk 800 miljonu apropriācijās bija šīm piena kvotām, un, eh, un tāpat arī pārpalikums, kas paliek no iepriekšējiem budžeta gadiem, eh, ietilpst eh, šajos asignētajos ienākumus. Nu, lūk, tas ir viens no tādiem būtiskiem elementiem, lai saprastu, kā veidojas budžets, kas notiek procesa sākumā, mēs apzinām, kādas ir vajadzības, kas ir nepieciešams konkrētajā budžeta gadā, kad mēs sasādām budžeta projektu. Un, Nu, izējot no tā, tad nu, mēs atšķiram tālāk asignētos ienākumus, ko varam sagaidīt kaut konkrētajā periodā. Nu, tas eh, tiešām var atstāt eh, lielu ietekmi uz reālajām vajadzībām budžetā, kas arī eh, tiek attiecīgi pēc tam apspriest, apspriest jūsu kolēģi starpā. Runājot par finanšu pārvaldību menedžmentu. Nu, tāds īsts ieskats eh, AGF fondā, Eiropas Latvijas garantija fondā. Es tādā jūs vērstāt uzmanību šo īpašo elementu un eh, ka KLP noteica nu, tādas budžeta īpatnības, prot, ka budžeta eh, gads nav kalendārais gads. Nu, reizēm tas atstāt būtisku ietekmi jau sevišķi uz um, noslēdzošajām diskusijām šeit šajā institūcijā, ka tiek apstiprināts konkrētā gada budžets. Nu, pavisam īsti kāda šī sistēma strādā. Dalība valstis eh, um, maksā tātad, eh, pretendentiem, tātad saņēmējiem, gatavo deklarāciju. Un komisija savukārt um, atmaksā šos izdevumus, kurus dalība valsts ir konkrētā mēnesī veikušas. Un, um, tam visam nepieciešams zināms laiks, nu, vairāk un mazāk parasti ir trīs mēnešu atšķirības starp to brīdi, kad uh, Um, lauksaimnieks saņem savus maksājumus un kad dalībvalstis par to tiek kompensētas. Un, un uh, nu, to ir ārkārtīgi svarīgi paturēt prātā, jo sevišķi rudenī tam ir svarīga loma, jo rudenī mēs um, sastādām šo um, korektīvo vēstuli kaut kad septembrī, un septembrī mums tā gala informācija par pēdējiem veiktajiem, par pēdējiem deklarācijām no dalību valstīm, laika posmam no 1. septembra līdz 15 oktobrim šīs informācijas mums rīcībā vēl nav. Nu, nu, līdz, līdz ar to katru gadu gan šeit parlamentā, gan padomē ir tāds, zinām, frustrācija, jo mēs eh, nespējam eh, šajā kolektīvā vēstulē nu, atspoguļot šos datus, jo šie dati mums ir pieejami tikai 27. oktobrī. Es zinu, ka tas ir tāds relatīvi tehnisks jautājums, un tomēr, manuprāt, tas ir pietiekami svarīgs. Nu, tomēr ir svarīgs uh, politiskās implikācijas samierināšanās procedūras laikā, jo galu galā to nu, mēs to mainīt nevaram. Mums ir eh, regulāri viedokļu apmaiņojums eh, katru mēnesi par tā sauktu agrīno brīdinājumu sistēmu, nu, kas faktiski ir vien tāds ikmēneša kopsavilkums par, par um, maksājumu izpildi. Nu, pavisam īsti par lauka attīstības fondu. Nu, šeit sistēma ir um, nedaudz atšķirīga. Un nu, šeit deklarācijas ienākās reizi ceturksnī. Nu, un līdz ar to tā specifika šeit ir tāda, ka pēdējās, eh, kvotas pēdējās deklarācijas jau ir N plus 1 gadā. Nu, un tas tad attiecīgi atstāja noteikti ietekmi uz uh, budžeta procedūru. 2018. gada budžeta projektam, tāda īsta aktuāla informācija. 11,8 nu, miljārdi maksājumos, tādas varētu būt eh, um, vajadzības, nu, esam strādājam tagad pilnā gaitā, tā teikt, uz pilnu gāzi. Un līdz ar to um, šī naudiņa, kāds ir šeit redzams, apmēram nu, 50 līdz 50, tā saukt iegadēja pasākuma 54%, kā jūs zināt, lauku attīstības budžetā ir uh, virkni pasākumu, kas ir ļoti līdzīgi tiešiem maksājumiem. Ja? tātad par dažām agri vidas tātad, eh, schēmām lauksaimniekiem, par eh, dažādiem citiem apgrūtinājumiem, ar ko saskaras lauksaimnieki. Nu, tie ir tādi gadēji diezgan stabili un prognozējami maksājumi. Un tas, protams, atvieglo arī budžeta procesu līdz tam. Otra puse ir, ir daudz gadu pasākumi, tā sauktā daudz gadu pasākumi, un, eh, un tur ir līdzīgi pasākumi kā struktūra fondos pieejami. Tātad, igadē, tātad daudzgad būdžeta sākumā paiet kāds zināms laiks pirms šis programmas sāk strādāt pilnā jaudā. Un tad, kad tās, tās sāk strādāt pilnā jaudā, tas tā spēkā N plus 3 um, noteikums un um, programma izpildi parasti jau beidzas jau nākamajā finanšu periodā. Grafiks izskatās sarežģīti, bet nekas traks to nav. Pievērsiet uzmanību krāsām. Un nu, krāsas apzīmē izmaiņas, kas uh, desmitgažu laikā notikušas KLP dzeltenā un sarkanā krāsta. Un te ir tā sauktie, nu, vecie KLP pasākumi, ja tos vai tā apzināt ar eksporta kompensācijas un tirgus intervences pasākumi. Mums sākotnēji tieši tas paņem lauvas daļu KLP resursu. Un tagad kopš 2007. gada ir spēkā jauns, relatīvi stabils satvers, um, un vairums maksām šeit ir zaļā krāsā tieši atsaistītie maksājumi. Daži no tiem saistās ar lauku attīstības eh, pasākumiem, nu un kopā ar tiem. Tātad eh, tas veido laumas daļu no KLP budžeta. Un nu, to vajadzētu uzsvērt atkal. Un atkal, jo tas ļoti labi atspūgļo to, kā gadu gaitā ir mainījusies politika. Bet viens elements šajā grafikā ir tāds īpašs, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Te rodas iespējas, ka budžets ir krietni paaugstināts vērot šo grafiku. Nu, tagad mutiski vēlos jums eh, skaidri norādīt, ka nu, šeit sākotnēji bija situācija, kad KLP veidoja 70 vai pat vairāk procentus no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Un šī perioda beigās eh, tas, šis skaits jau vairs būs tikai 34%. Tā kā eh, absolūtā skaitļos šis pieaugums ir kā ir, bet, bet reāli proporcionāli KLP īpatsvars kopējā Eiropas Savienības budžetā ir krietni samazinājies. Nākamais grafiks, eh, nu, tāda, tā sacīja, kā tad šī kūka sadalās. Patreizējais daudz kādu finanšu plāns, 14. gads. Nu, te mēs redzam, ka gala lēmums starp eh, iestāžu nolēmums par MFF 14. un 20. gadiem. Nu, redzēju, ka 38% ir vidējais KPI īpatsvars, es jums sacīju, ka 34, bet tie, tas būs pa, perioda beigās. Nu, no kāpēc samazinājums, eh, bet labam 38%. Nu, tur redzēt arī citas lielākās būtiskākās sadaļas. MFF, šī daudzgad finanšu plāna sastāvdaļas. Ja paturēsiet prātā šos ciprus, 277 eh, tirguma tiešajiem maksājumiem un 84 kas ir 11. gada skaitļi par lauku attīstību. Tad, ejot tālāk uz nākamo slaidu, šeit redzēja, ka šie skaitļi nedaudz mainās. Un mainās tādēļ, ka, lai valsts kā varbūt atminēsties, tām ir iespēja pārnest um, līdzekļus no viena pīlāra uz otru. Un šajā detalizētajā uzskatījumā jūs redzēt, kas noticis pēc darbos pieņemtiem lēmumiem par šo pārnesi no tātad līdzekļu pārnesi no viena pīlāra uz otru, kā tad tas mainīja situāciju. Nu, varbūt neiedziļināšos um, niansētākās detaļās, nu, paņemsim 14. gadu, jūsu zemes uh, skaidrs lauku attīstībai, e FAD arī. Nu, tas bija tāds konstants, tāds, uh, nu, tāds uh, tā kā vadmotīvs pārējot no nu, vienas programmēšanas schēmas ir periodu uz otru. Lēmums par MMF apstiprināšanu tika pieņems tikai 13. gada decembrī. Nu, protams, uh, jaunais MFF eh, stājās spēkā 1. janvārī, 14. 1. janvārī, un tas, protams, atstāja eh, dabiski ietekmes, to programmas netika apstiprinātas, un, un eh, protams, tikai pēc vairākiem gadiem šīs programmas sāk darboties pilnā jaudā. Runājot par īstenošanu, kas tad notiek? Nu, tad ir pagājuši pirmie, nu, gandrīz jau trīs MFF gadi, Man nu, jāsaka, ka tiešmaksājuma jomā uh, izpildes uh, rādītāji ļoti labi. Pat pirmajā gadā 97,8%, kas, protams, ir ļoti iespaidīgs skaidrs, ņemot vērā to, kādām izmaiņām bija jāsaskarās. Bet, nu, protams, mēs sagaidām, ka būs vēl turpmāki uzlabojumi. Redzēsiet 18. gada skaidrs pēc tam, respektīvi, nu, tagadēju statistiku, kas ir augstāk. Par uh, tirgus pasākumiem runājot, atcerēsimies, ka esam izgājuši cauri pēdējos gados. Uh, tad Krievijas importa liegums un, un citi tirgus satricinājumi, aptuveni 1,7 miljārdi papildus eiro ir iepludināti tirgū, kā papildus finansējums attiecīgi nozarēs visvairāk uh, augļu un dārziņu, tāpat arī piens un gaļa. Es zinu, ka jūs esat tam, esat tam rūpīgi strādājuši pie šiem jautājumiem, tā kā tik nobalsos par šiem piešķīrumiem, par šīm apropriācijām. Krīzes rezerve, tad jaunais MFF elements tiešmaksājumu samazinājums, lai attiecīgi varētu izveidot šo krīzes eh, fondu. Nu, pagaidām šajā periodā šis fonds tātad eh, nav cietis un nepieciešamības gadījumā šie piešķirumi nākuši no citiem avotiem. Par lauku attīstību runājam savukārt. Un 7. līdz 13. gadā vairums programmas laiks vēl nepabeigtās, tad ir 64 programmas, un, un 17. gadā vēl papildusīs, tā kā pavisam drīz šīs te programmas, kas pārnes nepriekšējā periodā būs noslēgts. Iemesls, ja kādēļ dažas no tām vēl tomēr nedaudz kavējas, ir tāds, ka kamēr um, dotajā programmā nav veicies tās vārtais clearance of accounts, tikmēr programma oficiāli nav slēgta. Tas nenozīmē to, ka šīs programmas kaut kur ir ļoti aizkavējušās, lai mums no tā tiešām ir pabeigts, bet lūk, nu, šis uh, starp ieskaitījums vēl nav beidzies, un tad, tad lūk, tad, tad, tāpēc tur uzrām vilcināšanās. Tālāk, eh, tātad 14. 15. gadā jāizsno 118 pirmās programmas un pārsvarā trīgadēja pasākumi kas ir maksājumi lauksaimniekiem par agrovidas pasākumiem un citiem tam līdzīgiem. Nu, nu tāpat arī dažādi um, pārsvarā investīciju projekti, kas varēs teikt plānot uz vairākiem gadiem. Un svarīgs elements, kas būtu jāaptur prātā šeit, uh, kam, uz ko vēlos vērst jūsu uzmanību, ir, uh, ir tas, kā maksājuma aģentūras, attiecīgi valstu um, ieceltās aģentūras lauksensības jomā ir palikušas visnotaļ stabilas. Tās nav mainījušās, akreditācija visām tām ir saglabāta, un tas ir ievērojami palīdzējis uh, uzņemt apgriezienus un visām šīm jaunajām programmām sāk strādāt pilnā jaudā, jo visās valstīs infrastruktūra un šīs institūcijas bija izveidot un, un palika arī spēkā. Ne visās jomās tā ir, un uh, tie, tieši tā, tādēļ Citās jomās ir, ir grūtības, jo tur ir jāveido jaunas aģentūras vai, vai teiksim, jāpārveido esošās aģentūras, un līdz ar to tur tik raiti neiet. Lūk, bet lauksaimniecībā tā nebija, un līdz ar to lauku attīstības jomā mm, viss iet uz priekšu diezgan gludi. 19% līdzekļu jau ir izmantots. Pēc pirmā ceturkšņā 17. gadā tas ir visnotaļ veselīgs rādītājs, visnotaļ labs līdzekļu izmantojums. Un tālāk, eh, tad atstātāks ieskats eh, šajā tabulā nākamā gada budžetā, ja neiebilstiet, nu tā tad, eh, kas tad ir svarīgākais. Vēlas vērst jūsu uzmanību. Tad ir par to, kā manījušās vajadzības slēdzamā 17. gadu. Redzēsiet, ka lauksaimniecības tirgus intervences jomā ir samazinājums. Tātad šeit. Uh, 70. gadā lielākā naudas līdzekļa tika, tika uh, tērēta um, uh, piensaimnieku atbalstam. Situācija tagad tur ir stabilizējusies un pat labi papildus atbalsts šiem man nebūs nepieciešams. Un tieši tādēļ um, nākamgad mēs plānojam ievērojam samazinājumu šajā ailītē. 247 miljoni, ko esam aplēsuši kā iespējamās uh, nepieciešamības uh, tiešos, tiešos maksājumos salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā, vienkārši precīzāks skaitlis par uh, nu, tā teikt, sagaidāto, sagaidīto tieši maksājumu izpildes rādītājiem. 1,7 miljārdi asignētie ienākumi. Nu, diezgan liels skaitlis, kam pamatā tas, ka finanšu klīrīgi jautājumi ir tagad tie tiek risināti ātrāk. Atcerēsties varbūt eh, finanšu korekcijās eh, bija daudz iekavēt lietu dalību valstīm. Tādēļ vairākus gadus eh, šī sasniegtie ienākumi šajā man bija ļoti augsti, bet nu, tagad jau pamazām tātad šīs lietas tā valstis tiek pabeigts un tiek, mēs eh, atgriežamies pie parastā, tā normālā ātruma. Nu, tieši tādēļ šeit arī būtiskas izmaiņas. Nu, protams, arī nedaudz ir samazinājies, samazinājies arī pār, pārnese no iepriekšējā gada, no 17. gada tādēļ. Un nu, tālāk, kā rezumēju, to, kas bija atspoguļots iepriekšējā slaidā, pat labāk papildus krīzes apkarošanas pasākumi, tātad lopaudzētājiem nebūs nepieciešams 71 miljonus neliels atbalsts augu, aug, augļu un dārziņu audzētājiem, tātad rēģēt uz liegumu krēmi, tātad importam krēmiem. Nu, tiešie maksājumi te ir uzņemts tāds labs un stabils ritms, kas eh, tumākajā periodā arī varētu nemainīties. Dalību valstīm eh, Debās ir izmantojušas eh, tām piešķirto elastīgumu, lai uzlabotu izpildes rādītājus, un tas arī noticis. Un tādēļ tā rezultātā nedaudz ir paaugstinājušās arī vajadzības. Bet tas nav tādēļ, ka mm, sektorā ir ticis tērēts mazāk tā sacīt, bet vienkārši mazāk šo asignēto ienākumu, kurus 18. gadā varēsim izmantot. Vismaz tāda ir pat labā mūsu rīcībā esošā informācija. Lauka attīstībai. Sadarbības 13. gadam papildus līdzekļu vairs nav nepieciešami, tur visas programmas jau ir pabeigušās. Sadarbības tam gadam, katrā ziņā šo appropriāciju pietiek. 14.20 šim periodam, kā es sacīju, šīs programmas tagad jau ir uzņēmušas pilnu, pilnus apgriezienus. Līdz ar to budžets eh, nākamgad salīdzinājumā ar šī gada budžetu paaugstināsies par 5,7%. Un visdrīzāk šāds, eh, šāda dinamika saglabāsies arī turpmākajā periodā. Nav viena neliela nianse, tas tāds, tāds politisks jautājums. Nu, Lauka attīstības eh, fonda ir iemaksāts Eiropas solidaritātes korpusu veidošanā. Nu, neliels apjoms, 1,8 miljonu, kā šeit redzēt, ļoti simbolisks, eh, simboliska summa, bet eh, tā apliecina par to, ka, mm, nu, jām ir svarīgi. Un nu, es beidzot, tad, nu, mans pēdējais um, slaids, ko piedāvā jūsu uzmanībai, finanšu disciplīna. Un nu, te pavisam īsi dažos vārdos jūs redzēt, kāda ir um, attiecīgā procedūra. 400 miljoni, tātad 11. gada cenās bija šī krīzes rezerve, un šie krīzes rezervi jāveido katru gadu, samazinot tiešmaksājumus lauksaimniekiem. Konkrēti, precīzi noteikti procedūra, kad un kam kas jādara, parlamentam, padomē. Jāsaka, ka pēdējos gados šie pastori bija tā diezgan vienkārši no institucionāla viedokļa raugoties. Neslēpšu jums, ka šī procedūra, kur eh, mums kā komisijai varētu būt eh, kāda vienkāršošanas priekšlikumi. Mums ir, protams, šķiet, ka tomēr kopumā šī procedūra ir tāda diezgan smagnēja. Neskatoties uz to, ka institūcija kopā pastāv vienprātība, tāpat arī šie skaitļi īsti arī nemainās, tie ir balstīti uz ļoti precīziem aprēķiniem. Dalību valstīm ar to reizēm grūtības, eh, jo instruments atklāts tiešām diezgan smagnējs no pārvaldības viedokļa. Mm, maziem lauksaimniekiem ir izņēmumi, nevis tā balsts tos ņem vērā. Lūk, eh, priekšstādātāji tas tā īsi dažos vārdos eh, par šīs dienas situāciju. Cerams, ka nebija varbūt tāds pārlieku paviršs savā prezentācijā, jo, protams, ja jūs vēlaties detalizētāk informāciju par kādu, kādu no šām jomām, tad uh, Mums to liek jautājums. Ja. Paldies par šo e, tehnisko izklāstu, kas varētu mažinā, mazināt e, tās um, žēlabas, kuras paust Tautu lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs, kurš vēlējās pārcelt šo sanāksmi uz vasaras beigām, bet, nu, parlamenta darba grafiks nav viegli organizējams, un mēs, budžeta komiteja, nevēlējāmies iejaukties dažādu programmu un akciju hierarhijā, bet pieturēties pie izstrādātajām metodēm un procedūrām. Mūsu vidū ir eh, arī lauksaimniecības komisijas pārstāvis. Un kā jau jūs sacījāt, pabeidzot šo izklāstu, par kuru es jums saku paldies par tā skaidrību un ļoti nodrīgo informāciju, kur mēs var, varējām smelties, eh, bet tomēr eh, Tā sakarā būs jautājumi, mēs sāksim diskusiju par to jautājumu un atbilšu kārtu. Mēs tā varētu šo diskusiju turpināt līdz aptuveni 515, 520. Mēs uzklausīsim 5, 6 jautājumus vienā kārtā, uz, uz kuriem jūs, direktor kungs, varēs sniegt atbildi. Un pirmais jautājumu uzdod deputāts Āršvārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies, Hoisler kungam arī daži aspekti, par kuriem es labprāt runātu. Pirmām kārtām pāris pavisam nelieli aspekti, par kuriem varētu komentēt. Mēs esam runājuši par EGF dalību valstu līmenī. Tiešām ir novērots problēmas attiecībā uz izmaksām zemniekiem, vai jūs varētu šajā tām komentēt? Jūs noteikti zināt, ka ir arī diezgan liela atšķirība starp dalību valstīm, un kādreiz manā valstī ir diezgan uh, novēloti tikai izmaksāts. Un jūs pieminējat arī par neapmaksātiem rēķiniem, vai es pareizi jūs saklausēju, jūs teicat, ka jautājumos, kas ir saistīti ar lauksaimniecības budžetu, uh, tur ir daudz šo rēķinu. Trešais moments, par ko es labprāt runāšu, tas ir saistīts ar manu interesi. Esmu referents ziņojumam par lauksaimniecības politikas vienkāršošanu un šobrīd strādāju arī pie ziņojumā, kas ir saistīts ar finanšu regulējumu pārskatīšanu, tāpēc arī mani interesē komentāri par šiem jautājumiem, jo vienkāršošana ir ļoti būtisks aspekts. Tik tiešām mēs šeit runājam par to, ka regula ir ļoti sarežģīta, smagnēja, Un es uzskatu, ka mēs varam uzlabot situāciju. Vēl viens komentārs ir par grafiku, kas, manuprāt, ļoti labi parādā, un deputāti noteikti to zina. Tas tiešām parāda, kā KLP finansējums ir mainījies gadiem ejot. Sākotnēji bija aptuveni 90% no visa budžeta bija KLP budžetu. budžets. Un tagad, kā jūs pieminējat, ir 34% no budžeta līdzekļiem, bet ko tas reāli nozīmē? Ir tas, ka tā ir viena, viens procents no valstu IKP, 58 miljārdi izma, izmaksas izskatās diezgan liels apjoms. Viens no izaicinājumiem, pie kuriem mums ir jāstrādā, ir Brexit. 10 miljārdu tukšums, tagad būs iztraukums. Tāpēc es domāju, ka varbūt tas ir pārāk skaļi tagad tiek teikt, bet mūs interesē, kādas būs attiecības starp uh, Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Varbūt būs kaut kas līdzīgs attiecībām ar Norvēģiju vai arī varbūt uh, lielāka tarifa maksājumi. Bet jebkurā gadījumā Tas nozīmēs, ka šis iztraukums nebūs tik liels, kā šobrīd izskatās. Viens no izaicinājumiem, kas noteikti būs budžetam, ir tas, ka ir citas prioritātes Eiropas Savienībā, piemēram, nodarbinātība, drošība, migrācijas jautājuma risināšana. Un tad ir jāskatās, ko var saņemt par ieguldīto naudu. Tas noteikti ietekmēs plānošanas procesu. Vēlos komentēt tieši par KLP, tāpēc, ka tā ir trīs pamatfunkcijas Viena no tām ir nodrošināt 5 miljoniem iedzīvotāju pārtikas piegādes, kas būtu nodrošinātas. Un runājot par tehniskiem rādītājiem nozarē, pēdējā laikā tie ir uh, diezgan nemainīgi, un kad mēs skatāmies instru uz instrumentiem, tad mums ir jāmeklē iespējas, kā mēs varam veicināt produktivitāti un konkurētspēju. Šī brīža finansēšanas mehānisms, varētu teikt, nav īsti pielāgots nākotnes izaicinājumiem. Piemēram, par vienoto maksājumu tie ir aptuveni 75% no KLP. Te pašā laikā te nav nekādas saiknes ar to, kā šīs vienotais maksājums būtu saistā, saistīts ar uh, produktivitāti. Te pašā laikā ļoti pozitīva E, pozitīva korelācijas starp to, kā tiek finansēta pētniecība un kādi ir rezultāti, tad varbūt labāk būtu nākotnē nevis uh, tiešmaksājumus izmaksāt, kas, manuprāt, ir vienkārši tāds neuzasināts instruments. Varētu teikt tā, ka nākotnē mēs varētu lauksaimniekiem palīdzēt tā, lai viņi iemācītos palīdzēt sev pašiem. Nākamais aspekts ir otrais pīlārs un vide Skaidrs, ka visiem, protams, ir jābūt iespēja saņemt finansējumu, lai viņi sniegtu sabiedrībai vajadzīgas uh, preces un pakalpojumus. Taču par vidi runājot, tur situācija ir diezgan atšķirība dažādos reģionos un valstīs. Šobrīd tas ir otrais pīlārs, un daļa, protams, ir kā līdzfinansējums, ņemot vērā to, ka uh, ekvivalents principi tiek pilnībā ievērēti, tad varbūt ievērot, varbūt nav problēmu, ka otrajā pīlārā tas paliek, bet varbūt varētu pieprasīt lielāku līdzfinansējumu no dalību valstīm un šādi mazināt budžetu. Vēl viens aspekts ir riska pārvaldība, vai nu runā ir par eh, dzīvnieku slimībām, epidēmijām vai arī par klimata pārmaiņām un uh, eh, kataklismām, tad uh, varētu izmantot hibrīdu instrumentus, kur būtu gan publiskais, gan privātais finansējums. Uh, un tas, protams, ļoti lielā mērā varētu ietaupīt līdzekļus KLP. Un vēlreiz uzsveršu vienkāršošanu eh, saskaņā ar auditīru palātas atrasto uh, kļūdu daudzumu tieši patiešo korelējas ar to, cik komplicēts un sarežģīts šis aspekts. Jā, es saprotu, ka es runāju par daudziem aspektiem, bet man būtu nepieciešams uh, uzklausīt jūsu domas, un, manuprāt, mums ir jās, jāskatās, kā nākotnē darbosies KLP. Jūs runājāt par tehnisko pusi no vienas puses un pēc tam ķērāties pie dažādām politiskām opcijām. Plašs temats, kā padarīt kopējo lauksaimniecības politiku par politiku, par lauksaimniecības un par kopēju. Tas ir jautājums, kuru mēs sev uzdodam pēc 2016. gada, eh, kas uzliks smagus pārbaudījumus eh, lauksaimnieku ienākumiem. Nākošais runātājs deputāts Delano. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz Ašfortkungs sacīto par, par uh, kompleksitāti. Mēs visu laiku runājam par vienkāršošanu un kā procedūru vajag vienkāršot, un mēs konstatējam, ka mēs esam visai tālu no šīs vienkāršošanas. Tāpat ir Eiropas līmenis, bet arī ir dalībvalstu līmeņi, un kāda ir viena un otra atbildības daļa, kā mēs varam uzlabot dialogu starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm šajos jautājumos, manuprāt, tas ir visai būtisks aspekts, e, kas ir jāpēta detalizētāk. E, kavēšanās ar maksājumiem ir bijuši bija pilnīgi dramatiska. Francijā tā bija e, pilnīgi katastrofa daudziem lauksaimniecības uzņēmumiem. Un es domāju, ka tas ir tagad jāapzinās labāk. Ārkārtīgi daudzi lauksaimnieki dzīvo no KLP un Eiropas subsīdijām. Ja viņi šo atbalstu nesaņem, tad viņiem ir bodīti jātais ciet, un tas rada problēmas, jo, ja nav iespēju iztikt no saimniecības, tad neviens jauni, jaunietis eh, neuzsāks nodarbošanos ar lauksaimniecību. Tālāk par otro pīlāru runājot. Kavējumi notiek arī citu procedūru dēļ, lielākas kompleksitātes dēļ. Savā laikā, kad es biju uh, savu reģionu priekšsēdētājs, mēs izvērtējām to, cik šis pasākums ir sarežģīts ar uh, visiem izvērtējumiem X, Y, X, Ante, X, Post, mēs vairs netiekam galā. Un, pa, uh, ir pilnīgi skaidri jāsaka, ka mums ir procedūra jāvienkāršo, un ja, mēs, ja mums tas izdosies, tad mēs varēsim virzīt pātrināts. Tāpat mums ir jāiet tālāk jomā, ir jāparedz tādi pasākumi, kas dod iespēju lauksaimniekiem tik galā gan ar sanitārām, gan ar klimatiskām, uh, E, krīzēm, kā ar šo slaveno cēnu nestabilitāti, ar kur mēs nesam spējuši tikt galā un e, visu nevarēs sakārtot ar korektīvās vēstules palīdzību. Mēs to gaidām, protams, jo tā ir noderīga, bet mums ir jāstrādā pie šī jautājuma pēc būtības, pirms mēs runājam par korektīvo e, vēstuli, jo tas nav, tā nav patiesā lietas būtība. Lietas būtība ir KLP un procedūra vienkāršošana. Paldies. Nākošais runātājs Kolmerkungs. Lielas paldies, priekšsēdētā kungs. Pirmām kārtām vēlos pateikties jums, Hoislera kungs, par šo prezentāciju. Vairāk kārt jau tika runāts par to, ka jā, tas bija tehnisks ziņojums, bet savādāk jau nevarēja. Vēlos runāt par jautājumiem, kas nav tikai tehniski un administratīvi, bet varbūt paskatīties mazliet plašāk. Parunāsim par uh, nākamo daudzgadu finanšu plānu, nākamo plānu, jo mēs jau tagad uh, sākuši darboties un jau tagad esam, uh, tagad kontaktējamies ar komisāru Oettingera kungu. Un mums ir arī uh, izvērtējums, vidus termiņa izvērtējums šī brīža daudzgadu finanšu plānam, varētu teikt, ka tagad ir īstais brīdis, lai vēlreiz pajautātu, vai mēs sasniedzam šobrīd to, ko vēlējamies sasniegt Eiropas Savienībā. E, ir skaidrs, ka ir jāmazana birokrātijas sloks, tas ir skaidrs. Bet, ja mēs ļoti konkrēti runājam, tad varam teikt, ka mums ir jābūt uzmanīgiem Es domāju, ka nav loģiski teikt, ka mēs no vienas puses gribētu, lai mums ir maksimāli daudz kompetenci, lai mēs ļoti daudzās jomās ļoti daudz ko veicinātu, bet te pašā laikā mazinātu birokrātiju. Manuprāt, tas nedarbosies. Tas jau gadu desmitiem nav darbojies un arī nākotnē diez vai darbosies. Un tāpēc arī, kad man ir iespēja runāt ar auditoriem, tad jūs noteikti dzirdēsiet, ka zemnieki, protams, ir ļoti nelaimīgi, tāpēc, ka ir tik daudz birokrātisko procedūru. Nu, piemēram, tad, kad es runāju ar Bādenes Virtenbergas uh, eh, auditoriem, viņi saka, ka cilvēkiem ir milzīgs apjoms darba jādara, daudzos gadījumos viņam jādara varbūt kaut kas dīvains, tikai tādēļ, ka tāda procedūra. No vienas puses mums ir jāsaprot, ka, ko mēs darām. Vai nu noteikumi kļūst pavisam vienkārši, līdz ar to dažās dalību valstīs noteikuma interpretācija būs savādāk nekā citā dalību valstī, vai arī, un tas būtu mans variants, ka mēs, nu nevis tikai šodien, bet arī nākotnē, nākamajā daudzgadu plānā, mēs varam padomāt par to, kurās jomās Eiropas Savienībai tik tiešām ir pievienota vērtība. Uh, Un tas ir arī jautājums jums, Haislera kungs. Jūsuprāt, kādās lauksaimniecības atbalsta jomās mēs varam uh, tiešām daudz ko izdarīt? Un kur ir šis milzīgais administratīvais sloks? Kurās jomās mēs varam labi un diezgan viegli kaut ko atbalstīt, un kur tas ir diezgan sarežģīti? Varbūt atsevišķās jomās mēs, kā Eiropas Savienībā, uh, mēs varam atteikties no dažām jomām un pateikt, ka ar to labāk tiks gala dalība valstis. Es runāju par mūsu kompetencām. Varbūt nav nepieciešamies pilnīgi visu risināt Eiropas Savienības līmenī. Daudzas lietas var risināt reģionālā līmenī vai dalību valstu līmenī. Ja cevišķi varbūt jūs redzat, ka ir dažas valsts, kas ir neto maksātāji, sanāk tā, ka šīs valstis iemaksā naudu Eiropas Savienības budžetā, un tad ar kaut kādām ārkārtīgi sarežģītām procedūrām šī nauda atgriežas. Tad varbūt ir valstis uh, un jomas, kurās dalība valsts savus labāk tiktu galā. Tad būtu šādi mēs mazināsim birokrātiju. Paldies! Merci, Madame Tomā. Paldies! Nākošais runātājs Izabela Tomā. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi jautājumi kurus es vēlētos uzdot komisijai. Pirmkārt, vai jūs varat paskaidrot, kāpēc krīzes rezerve? Kas bija paredzēta krīzei, tas varētu izklausīties neticami, bet netika izmantota tad, kad eh, šādi gadījumi nāca viens aiz otra Krievijas embargo, piena krīze, eh, lopkopības krīze. Kāpēc eh, šīs rezerves netika izmantotas, kādi bija šķēršļi un kā mēs varētu nākošajā DFS izvairīties un mazināt šķēršļus, lai varētu atvieglot krīzes rezerves e, piemērošanu. Otrais jautājums. Tā kā komisārs Sotinkers ir izklāstījis savu pārdomu tekstu par nākotnes daudzgadu finanšu e, schēmu un par e, KLP renacionalizācijas riskiem, jo tāds izskanēja, sākotnēji varētu uzdot sev jautājumu, kāpēc nē, bet pēc tam parādās cits jautājums man un jums par šādas renacionalizācijas risku un sekām vietējā tirgus ietvaros. Valsts atbalsts, kas vairs nebūtu Eiropas, bet nacionāls un tas varētu graut tirgus līdzsvaru, dalību valstu līdzsvaru. Un eh, tad mums rastos problēmas tādās, eh, kā kādas ir citās jomās, sociālā, fiskālā, un vēl viena piezīme, tas attiec tikai uz eh, mūsu sanāksmi. Es saprotu kolēģis, kuri vēlas vairāk vienkāršošanas, bet ja komisija paredz omnibus ziņojumu par vienkāršošanu, kur kolēģi pievieno grozījumus, lai atgrieztos pie mazāk vienkāršošanas. Paldies, paldies, Izabelai Tomā par to, ka norādījāt uz mūsu pretrunām. Parlaments bez mitas vēlas vienkāršot un ar saviem grozē, eh, grozījumiem un perfekcionismu eh, noteikums sarežģīja. Un tagad un, un lūdz komisijai tos īstenot praksē. Par, <laughs> alors, Euh, tagad vārds euh, deputātei Greslei. Par jautājumu, kas ir izskan šodien par vienkāršošanu. Jā, paldies, atvainojiet, es nevarēju ierasties ātrāk, jo man bija divas apmeklētāja grupas. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai vienmēr visi runā par to, ka ir pārāk daudz kontroļu. Tāpēc, ka parasti visām iestādēm ir kaut kur vārds kontrola nosaukumā. Manuprāt, mēs šeit runājam daudz mazāk par finanšu kontroli, bet drīzāk par tehniskām kontrolēm. Bet daudzos gadījumos tiešām tāda e, dažāda veida konkrētas kon kontrolas, piemēram, sastarpēja atbilstība, vai arī uh, lauksaimniecības prakse un tā tālāk. Vai komisija ir pacentusies saprast, cik daudz ir finanšu kontroļu veidu un cik daudz lauksaimniecības uh, kontroļu veida mums ir uh, lauksaimniecības politikā? Bien, je vois pas d'autres. Uh, labi, vairāk uh, es neredzu pieteikumus uzdot jautājumus, tāpēc es došu uh, iespēju tagad sniegt atbildes un komentārus. Bet pirms tam tīri tehniski gatavojot daudzgadu finanšu schēmu, kā tiek veikta repartīcija KLP kredītiem pa dalību valstīm, jo papildus tiešiem atbalsta maksājumiem e, mēs kalkulējam to, kas pienāks katrai valstī un katra valsts pārbauda, vai saņem sev atvēlēto daļu. Es gribētu dzirdēt, kā tas notiek, gatavojot daudzgad finanšu schēmu, un kā notiek kredītu eh, sadalījums padalībvalstīm. Eh, attiecībā uz pārējo. Es norādīšu uz eh, paradoksu, jo mēs eh, sniedzam atbalstu lauksimnieku ienākumiem, bet ienākums atspoguļojas uz cenām un lauksimnieku vēlētos līdzsvarot eh, savas saimniecību, savu saimniecību kontus nevis ar cenām, bet ar atbalstiem, un mēs nonākam pie tā, ka tiek izdarīts spējas spiediens, lai samazinātu cenas Eiropas Savienības iekšēnie, vai mēs nevarētu ekonomizēt KLP ietvaros, ja mums būtu cits skatījums uz brīvas tirzniecības eh, līgumiem un to e, daļu, kas ir atvēlēta lauksaimniecības produktiem šo līgumu ietvaros. Bez tam Eiropa nosaka noteikumus un aizliegumus ehm, pesticīdiem, taču, ja mēs aizliedzam atsevišķus produktus, tādus kā glifozādus, nikotinoīdus, vai šajā gadījumā KLP nevajadzētu finansēt pētījumus, lai piedāvātu alternatīvas, kuri neapdraudētu Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju. Lūk, tie ir jautājumi no manas puses. Un tagad, direktorkungs, vārds jums, lai sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies, paldies priekšādātāja kungs. Jā, man, protams, nav uh, viegla Jā, uh, šī situācija. Es tās biju sapratis, ka mums šodien ir tehnisko jautājumu izskatīšanu par KP. Atvainojiet eh, par tehniku runājot, un es savā vēlēšana magabalā dzirdu, un citi arī to dzird, ka tas ir kļuvis tik sarežģīti, ka ir līdz kaklam skaidrot katru reizi, kā tas darbojas, un tad, kad politika ir nonākusi līdz tādam kompleksitātes līmenim, ka to vairs nevar izskaidrot, tā vairs nav politika, un vajadzēs, pateicoties Greslas kundzei, uh, rast vienkāršošanas iespējas, bet patiesas vienkāršošanas iespējas. Uh, merci, merci, monsieur le président. Non, la, le seul message que je voulais... Vienīgais vēstījums no manas puses ir tas, ka uh, uh, vajadzētu šobrīd būt mūsu ģenerāla direktoram, lai atbildētu uz ļoti politiskiem jautājumiem. Uh, bet tomēr Es mēģināšu skatīt eh, pieminētos tematus. Have... Ašvārds kungs, jūs tā ļoti konkrēti un lakoniski izstāstījāt, kādi ir sensitīvi politiski jautājumi, par kuriem mēs tieši šobrīd diskutējam. Un par šiem jautājumiem noteikti būs jārunā arī uz priekšu. Uh, Komisārs Hogans šogad vēl plāno nākt klajā ar paziņojumu par KLP modernizāciju, un visi jautājumi, kurus jūs skārāt, kādreiz būs arī šajā paziņojumā. Bet precīzāk varbūt atbildēšu par dažām lietām. Jūs runājāt par to, kā maksājumi tiek izpildīti par termiņiem, un arī to mākundze runāja par to. Nē, Dolena kungs bija, kas par to runāja. Jā, maksājumā termiņi. Tas ir tehnisks jautājums, bet te pašā laikā nav tehnisks jautājums. Es atceros, ka tas bija kādreiz Eiropas parlaments, kas vienmēr teica, ka normatīvajos aktos ir jāiekļauj termiņi, maksāšanas termiņi, kad uh, lauksaimniekiem jāizmaksā summas. Un jūs atceraties, ka iepriekšējā uh, daudzgad finanšu plānā, tas ar, tā arī bija jūsu iniciatīva, jūs iekļāvāt arī otrajā pīlārā maksājumu termiņus. Tātad tās vairs nav dalība valstis, kas izdomā, kad maksā zemniekiem, bet regulās tiek norādīti ļoti konkrēti termiņi, un ja dalība valstis neiekļaujas šajos termiņos, tad, protams, dalība valstīm rodas problēmas. Un ir bijuši gadījumi, kad dalību valstīm ir ļoti nopietnas finanšu korekcijas, un šīs korekcijas tika piemērotas tādēļ, ka zemniekiem nauda netikta izmaksāta laikā. Ir iemesli, kāpēc arī varbūt kaut kas ir jāpieņem, un tas bija, piemēram, pagājuši gadu, cevišķi ar Franciju, bet arī ar citām valstīm, ir bijuši gadījumi, kad valstis nevarēja izmaksāt uh, uh, laikā, bet tas bija tādēļ, ka šis bija pirmais gads jaunajā reformā, un tad līdz ar to mēs kā komisijā mēs ar izpratni paraudzījāmies uz to, jo mēs jau negribējām, lai dalību valsts pārāk strauji izmaksā un lai būtu pārāk daudz kļūdu, jo tas atkal radītu zināmu haosu, un tāpēc ir atsevišķi gadījumi, kad termiņi tiek pagarināti, bet tomēr uh, ir bijuši gadījumi, kad dalību valstis netiek galā, bet kādu no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ. Bet varbūt kāda dalība valsts saka, ziniet, mums joprojām e, informācija tehnoloģija sistēma kaut kā nedarbojas, lai gan jau 30 gadus eksistē KLP, un tad līdz ar to mēs maksāsim vēlāk. Tā nav, tā nedrīkst. Jo doma ir tāda, ka zemniekiem ir jāsaņem nauda laikā. Jūs arī runājāt par tas, par ko visi, visi sauc par rau, un visticamāk mums nav daudz problēmu otrajā pīlārā ar neapmaksātiem rēķiniem. Otrajā pīlārā tā nav nekāda liela problēma, jo maksājumi kopumā ir pavisam nelieli, tāpēc arī šeit liela riska nav attiecībā uz lauks, lauku attīstību. Uh, Par vienkāršošanu. Principā visi deputāti, kas izteicās, arī runāja par vienkāršošanu. Jā, tik tiešām mēs esam nesam nākuši klajā ar priekšlikumu un ir deleģētais akts, ka, kas pirms dažām nedēļām ir pieņemts arī parlamentā. Tur ir arī vairāki aspekti par vienkāršošanu, arī omnibusu priekšlikums, par ko šobrīd tiek diskutēts, ir tas, ka uh, arī lauksaimniecības jomā ir svarīgi vienkāršojumi, un cerams, ka pavisam drīz mums būs rezultāti. Bet kopumā tas, par ko visi arī runāja, ir tas, ka ir ar ļoti daudz un arvien vairāk politiskā spiedienā uz KLP. Komisārs savās prioritātēs to ir iekļāvis pašā sākumā no pirmās dienas viņš teica, ka ir nepieciešams daudzus pamata jautājums risināt KLP, lai varētu izkļūt no šī aburtā loka, ka ir jauni noteikumi, ir jauni nosacījumi, un tad attiecīga sistēma. Yeah ja neiebilstat, Gresvas kundze šobrīd gribētu izteikt vienu piezīmi un varbūt uzdot jautājumu. Pagājušā nedēļa ceturtdienas piedalījos sarunās, kurā tas bija trialogs, kurā bija lauksamniecības komiteja, un tas tieši tika runāts eh, par omnibus, par, eh, par to daļu, par ko lauksamniecības komiteja ir atbildīga, un tad bija vairāki grozījumi priekšlikuma, nu, piemēram, par hektāriem, par hektāriem, kas nākotnē eh, tiks iekļauti bez sankcijām uh, lauku identifikācijas sistēmā, tas eh, palielinās desmitkārt no 0,1 līdz e hektāram. To varētu ņemt vērā, taču efekts varētu būt šāds, ka dalība valstis, kurām jau ir funkcionējošās sistēmas, tām dalību valstīm būs uh, E, grūtāka situācija. Var teikt, ka šīs dalība valsts tiks sodītas un savukārt citas dalība valstis, kurām nav funkcionējošās sistēmas, um, ka ta, šīm dalību valstīm tagad būs mm, nelabvēlīga situācija. Tad jautājums ir, kā, kādēļ tā ir? Nu jā, šis ir ļoti konkrēts punkts. En, um, aprēķinā neprecizitāte ir šobrīd konstatēts ka nav, ka šī nav nekāda problēma. Šī, šī ir tāds apjoms, ku, kura ietveros nevar izvairīties no kļūdām. Mēs tomēr runājam par, m, mm, par tādu apjomu, kas nav pārāk apjomīgs. Doma, doma ir tāda, ka par šiem laukiem zemnieks nesaņems pārāk daudz uh, dažādu Uh, maksājumu, pat ja viņš izlieto tos 0,9, bet es jūs noteikti runāju šeit par šausmīgi jūtīgu lietu. Ir daudzas dalībvalstis, ar kurām, kurām nav problēmu ar reformu ieviešanu. Un, protams, mēs vēl turpinām par to runāt, bet šogad uh, auditoru palāta daudzās jautājumos, tieši tiešmaksājumos, komisijai uh, izrakstīs tādu tā kā aprēķinu, vai mūsu darbam, mūsu darbs ir bijis pietiekami kvalitatīvs. Tātad šis jautājums par to, vai šie noteikumi tiek ievēroti, un tas jautājums, kas rodas, ir kāda ir cena. Kā, kā mēs varam panākt šādu precizitāti, vai ir samērīgi pieprasīt šo precizitāti. Un tad jautājums ir arī, kur ir daudz, kur ir vairāk kļūdu, pirmajā vai otrajā pīlārā. Tieši otrajā pīlārā ir vairāk kļūdu tādēļ, ka šeit dalību valstīm ir daudz lielākas iespējas manevrēt ar precizitāti, tāpēc, ka pirmajā pīlārā tieši Briselē parasti tiek noteikti, kādi ir nosacījumi. Savukārt otrajā pīlārā dalību valsts valstīm un reģioniem ļoti lielas manevrēšanas iespējas. Un tur var būt ļoti labi, mērķtiecīgi pasākumi, bet bieži vien tas nozīmē to, ka ir jānodrošina kontrole, un tas savukārt bieži vien nozīmē, ka ir tas, ko mēs Briselē saucām par gold plating, respektīvi, ka vietējā Uh, valdībā kaut ko pielikt klāt pie tiem noteikumiem, ko uh, Brisele ir pieņēmusi. Un tas nozīmē, ka, ka vietējie lauksaimnieki jūtas pilnīgi vajāti, tāpēc, ka ir tik daudz dažādu kontrolējušo institūciju, vietējas kontrolējušās institūcijas, tad vēl auditoru no Briseles. Un tāpēc arī Greslas kundzes gribētu atbildēt arī uz jūsu pirmo jautājumu. Tas arī ir tas moments, tas, ka, kas ir saistīts ar lauksaimniecības noteikumu, tas nav KLP daļa, nē, tie ir noteikumi, ku, kurām ir nepieciešams sekot zemniekam. Viņam varbūt ir neliela ražošana, un viņiem jāpieturās pie visiem šiem noteikumiem, lai viņš vispār klasificētos pēc nacionālām normām. Un jā, visticamāk, šie noteikumi ir vajadzīgi, tie ir jāievēro, bet tad rodas sajūta, ka, lai saņemtu finansējumu, ir, ir jāuzņem visi šie kontrolējošie. Tagad es atkal runāšu angļu valodu, tāpēc ka Ešvārds kungs uh, uzdevis vairāk jautājumu, nu par visiem vēl runāts. Vai jūs pieļaujat, ka kolonelkungs jūs pārtrauc? Un um papildināt nedaudz, Hoislerkungs, kolēģei bija tāds labs piemērs par vienkāršošanu 0,1 hektāra. Tagad šī tolerants marža jau ir paaugstināta uz tevi vai hektāru. Par cik eh, daudz eiro tad ir runa patiesībā? Nu, es zinu, ka tur ir zināmas atšķirības un tā, bet, bet nu, apmēram tā, aptuveni. Tam ideja par eh, cik daudz eh, eiro tad ir runa attiecībā uz vienu saimniecību, par kas liks uz kārtas tā sacīt. Nu, ja ir līdz 300 eiro, tad līdz vienam hektāram, tad 300 eiro šī starpība ir, ja? Ja ir runa par, par tātad starpību no, no 30 līdz 300 eiro. 12 miljonus katru gadu vairāk kā LP mēs pieprasām. Jā, tāpēc, ka mēs uh, noapaļojam. Nu, Vai? Genau, und das Problem besteht darin, dass man natürlich. Problēmas liekas tajā, ka, protams, nu, bija zināms nu, cilvēku skaits, teiksim, kas, kuriem bija grūtības ar aprēķiniem, zemekām, bet tiem, kam, kam ir vairāk par vienu hektāru, visiem ir vien tie paši noteikumi. Tie jau ir šī tolerances marža. Tā kā, nu, tā, pro, pro, profesors, ka mēs neko neesam ietaupījuši, bet ir liels izmaksas ir līdz šajām mērījuma sistēma. Ir, ir, ir tāda, ka nu, to nevarēs atļauties. Ja mazāk kā viens eh, hektors, tad nebija vispār mētiecīgi veikt šos mērījumus. Un līdz 0,9 eh, no 0,9 hektāra un, un vairāk ir, ir eh, tās pašas lamas spēkā palicis. Par šo pašu tēmu, tikai ierkungs. Pat jetzt gar nicht erwartet, dass es so schnell drankommt. Nu, negaidīju, ka tik ātri, bet tā nonāksim. Bet, um, Un šī tāda interesanta diskusija, jo es tādu iztēlojos, uz ko jūs uzstājāt, tad, tad, kā mēs tagad zinām, budžeta risks līdz 300, eh, 300 eiro no katras saimniecības. Tā sanāk, ka tas risks. Un eh, tas, ko Griesas kundze sacīja, jautājums ir tāds, eh, vai mēs uh, ietaupām šīm atšķirībām, tas atsīja vai ne? Un, uh, Interesants jautājums, jo, nu, te mums kaut kas godīgi jāatzīst. Vai, nu, mēs nevaram, ap, ap nevar iet cauri. Vai, nu, mēs pieņemam to, ka pastāv, zinām, nedrošība. Tad, tad lielās šeit Eiropas saimnes izmaksās pastāv, zināms, tādas variācijas, jo, nu, viena lieta kas, manuprāt, no Sovietas partijas viedokļa ir diezgan apšaubām, bija domāts labi, bet no PM viedokļa, nu, tas, protams, bija diezgan apšaubāms, jo Nu, jo tā, bija tas apzīmējums, bija pieļaujamais risks, ja, ja, tad, pieciešamais risks, un tas nu, neizklausās diezgan labi. Bet, nu, pamatdomi jau ir pareizi. Cik daudz tad mēs kontrolējam? Ja nu, tas viss kaut ko izmaksā un gala beigās, nu, tad šī, mēs varbūt uztaustām kaut kāds neliels kļūdiņas, kas no, no finanšu viedokļa raugoties ir, ir, ir, ir tas iegums ir zemāks nekā izmaksas, ar ko saistās šīs kontrolas. Nu, ja pušu ekonomists eh, tad pateikt, nu, paldies, jā, 10 tūkstoši eiro tiek eh, izmaksāt, izmaksāts kontroliem, lai atrastu 100 eiro kļūdu, ko tad piedzem no lauksaimnieka. Nu, tam nekam skatā kaujas nav nekāds jēgas, un to varētu labi paskaidrot arī vēlētājiem. Tātad, vai mums ir vien šajā virzienā? Tas uh, samazinās birokrātiju, tas novest pie tā, ka, nu, labi. Tā, tāpat arī revīzijas palāta gal galā vēlēt savu, savu darbu un administratīvā līmenī visu pārbaudāju valstīs un, un, un, un, un eh, pats uh, eh, lauksamais gal galā var nest arī, zinām, nast un vai arī mēs uzstājam, ka nu viss līdz, līdz pēdējiem eiro tiek izkontrolēts. Nu, tādā gadījumā, protams, mēs varam uh, sak, te, sacīt saviem um, vēlētājiem. Jo mēs tā garantējam, ka tur kļūda līdz pat trešajam ciparam, kā es komentēju, ir, ir uh, novērsta jau un ka mēs tagad katru eiro piedzīsim. Bet tad um, allušam būs jās, jāsaskarās ar pārmetumiem, ka tas pārāk birokrātiski, pārāk sarežģīti. Un, uh, un tāpat arī par daudz um, tātad, administrācijas un tā tālāk. Bet nu, mums ir par to jādiskutē, kurā visnā tam mēs gribam iet, ko mēs esam gatavi pieņemt cik tad eh, mēs esam gatavi maksāt šīm kontrolētājiem, un ko tad mēs no tā pretī dabūjam. Nu, man sajūta ir tāda, ka, ka nu, bieži vien mēs tādu čiku vien nebūjam pretī, un kaut kādas kļūdiņas var būs vienmēr. Šīs eh, zemes gabalu identificēšanas sistēma un dažādas, dažādas ir kontrolas pasākumi, nu, mēs tad, tad nu, nu, nezināsim, vai gala beigās, nu, kāds tas sauktais atlikums ir. Alaši, nu, tad ir diskusijas par to, ka Nu, ja teiksim, mežā ir desmit koki, vai, vai, vai tas ir, tad, tad, tad tur, tur mežs tā nav. Un ko teiks revizijas palāta par to visu? Nu, tā kā par, par šīm kategorijām runājot, ja mēs domājam par to ieguvumu, kur tad mēs eh, sākam? Nu, vismaz es, man, nu, man ir nu, tā, tāds bažas, ka mēs te pārcenšamies. Uh, kurā brīdī jāpasaka, lūk, cik, cik daudz eh, kontroļu mums ir nepieciešams, kur tās, eh, teiksim, atmaksājas un kur mēs eh, samienamies ar zinām neskaidrībām, zināmām kļūdas iespējām, tomēr gūstot pretī ietaupījums no birokrātijas. Nu, reizēm mēs pārcenšamies tiešām. Viss tur jāpierāda līdz pēdējiem cipariem. Es domāju, ka mums reizēm jābūt mazāk paģērošiem. Paldies! Monsieur le directeur, Euh, Ad, vai jūs vēlaties, vai es atbildu uz Gairu kungā piezīmi, vai es turpinu sniegt savas atbildes? E, Gairu kungs bija turpinājums Greslas e, e, kundzes sacītajam, un tā, kādas ir vismazākās summas, kas tiek izmaksātas KLP ietvaros? Ir tā skaitā ļoti nelielas summas ir saņēmēji, kuri saņem pāris simtus eiro, ne vairāk it īpaši valstīs ar ļoti nelielām saimniecībām, lauksaimnieki, kur saņem nelielas summas. Jūs zināt, ka komisija vairāk kārtīgi ir mēģinājusi ierobežot eh, saņēmēju skaitu, padomi to noraidīja saprotam iemeslu pēc, jo vairākās valstīs tā tie saņēmēji, kas saņem nelielas summas, ir nozīmīgi. Tāpat šobrīd mums ir fiksēto maksājumu sistēma mazajiem saņēmējiem. Šāda lieta pastāv, tā darbojas vairākās dalību valstīs, bet varbūt tā nav pietiekami labi e, izmantota. Gribu precīzēt vienu lietu. Mūsu sistēma ir tāda, lai mēs runātu par 300 eiro gadījumu. Ko tas nozīmē 300 eiro par hektāru? Jūs saprotat, ka risks fondam ir 300 eiro bet saņēmējiem 100% atbalsta. Ja viņš pārsniedz x hektārus, kurus mēs esam norādījuši kā atsauces punktu, lai ievērot noteikumus, ja jūs kā lauksaimnieks to pārsniedzat, tad tas ir kā giljotīna, jūs zaudējat visu. Un es domāju, ka šeit parādas e, brū, grūtības, jo Gaira kunga nosauktie piemēri ir tādi, ka, piemēram, Austrijā pirms pāris gadiem bija gadījums ar, ar kalnu pļavām, kur bija koki vai nepietiekam daudz koku, un revizijas palāta konstatēja, ka ko, e, kopējā tiešu atbalstu summa neatbilda, un mūsu atb sistēma ir tāda, ka visu vai neko. Nav kādas iecietības, ka tas to vai citu summu vajag atmaksāt. Jo, ja jūs nerīkojaties atbilstoši noteikumiem, tad jūs zaudējat visu atbalstu. Un risks var būt lielāks nekā 300 eiro, jo notiekumi ir tādi, ka ja lauksaimnieks ir pārsniedzis uh, hektāru skaitu, tad viņš var zaudēt 25 tūkstošus eiro, vai ko viņš saņem kā lauksaimnieks. Un šeit slēpjas uh, politikas sarežģītība, jo tas tad kļūst arī sarežģītāk jums, lai pamatotu uh, um, to, ka mēs ne, ne, nesakojam tieši uh, vienam vai tam vai citam hektāram. Un tagad es turpinu ar jautājumu sarakstu, lai neaizmirstu, pie kā es paliku. Uh, was, uh, Mr. Ashford. Ashford kungs, atgriežos pie jūsu uzstātiem jautājumiem. Jūs uh, pieskārāties uh, Brexit tematikai. Nu, jūs laiks sapratīsiet, ka nu, es nu, tiešām neesmu tas īstais, kuram būtu jārunā par to, kurā virzienā virzās šīs sarunas. Jūs zināt, ka tās ir. Uh, uzsāktas, un jūs um, zināt, ka, protams, ka finanšu jautājums šajā sarunā spēlēs ļoti svarīgu lomu, bet, nu, es nu, tiešām neesmu tas um, īstais, un man, kuram to vajadzētu, un pat, ja man būtu šāda informācijas, jums to nu, tāpat nedrīkstētu izpaust. Par uh, riska pārvaldību. Tā tiešām ir viena joma, viens elements, kur uh, jaunajā KLP noteikti šis pārvaldības aspekts tiks stiprināts. Varbūt ar interesi būsiet iepazīstinies ar, ar dokumentu, ko komisija sagatavoja par Eiropas saimnes finansējumu nākotni. Tas nesen tik lēsts klājā, un tā tiešām ir joma, kur figurē konkrēti priekšlikumu, un komisija pie tā strādājusi, un eh, domāju, ka mums šeit būs noteikti vēl iespēja par to apspriesties um, citreiz. Tas pats, eh, par, kā, par, ko es atceru par to, ka mērķtiecīgāk piešķirt palīdzību lauksaimniekiem. Jā, šajā dokumentā, ko es pieminēju, par to ir runa. Ettingers un, un Pecu bija atbildīga par šo komisāru par šo dokumentu un noteikti nu, par to vēl arī tiks daudz diskutēts. Vēl nav, kungi, jums atkal um, atkārtošu, ko sacīju iepriekš. Maksājumu termiņi tiks ieviest arī otrajā pīlārā. Mēs pie tā strādājam, pēdējā MFF tika pieņemts šāds lēmums, un tad mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kad lauksaimniekiem jāgaida pārlieku ilgi. Un tas, ko jūs pieminējāt par vienkāršošanu, nu, domāju, ka uz šo jautājumu esmu atbildējis, runājot par omnibus priekšlikumu, un cerams, ka pavisam drīz šajā jomā būs vērojami manām uzlabojumi. Kalmila kungs eh, visiem sacīja, ka otrais pīlārs ir eh, nu, tur tāda, varbūt tāda lielāka tendence uz tādām ļoti smagnējām kontrolēm. Vismaz eh, tādu informāciju mēs saņemam no laiba valstīm un no Vācijas federālajām zemēm, kur viņi uzskata, ka lauka attīstības programmas ir pārlieku sarežģītas, pārlieku tādas precīzas. Līdz to tās ir pārlieku daudz prasību, viņuprāt. Un nu, varbūt šeit paudīšu arī tādu vispārīgu raksturu komentāru. Proti, pastāv zinām iedarbības starp sarežģītumu no vienas puses un, un mē, noteikto mērķu izpildi no otras puses. Citiem vārdiem sakot, tiešmaksājuma sistēmā relatīvā nozīmēs sarežģījums ir mazāks, ne, ja mēs nerunājam par šo zaļināšanas elementu, jo priekšnoteikumu tiešmaksājuma piekļuva ir tāda, ka, nu, tā jūsu rīcībā ir noteikts tāds zemes gabals, ja, tik hektāri, un, ja tā, tad jūs saņemat atbalstu. Tā kā šī sistēma pēc definīcijas nav tik sarežģīta. Turklāt, eh, nu, tagad mūsu rīcībā tā ir dažādi satelīti un, un citu veidu, ko palīdzību var šos zemes gabalus izkontrolēt. Jo vairāk mēs pieprasām no saņēmēja, no pretendenta, un pēc definīcijas tādas notiek, otrajā pīlārā mēs sakām, nu, jums tur jau ir jāveic kādas investīcijas, tur iepirkumi jāveic, mums vajadzīgs biznesa plāns, mums nepieciešams investīcijas, kas pēc savu raksturu ir vidē draudzīgas, investīcijiem jāatbilst pie tām veselības un sanitāriem standartiem un tā joprojām. Tā kā jo vairāk mēs tur kabinām klāt šīs prasības, jo, jo mētiecīgāk kļūst šī, šī palīdzība un atbalsts, jo vairāk mēs mēs izpildām, bet no otras puses, protams, līdz ar to arī risks ir augstāks, ka kaut kas var noiet greizi. Un ka saņēmējs um, neatbildīs visām prasībām, visām normām. Un tas tiešām ir viens no kopējās lauksaimniecības politikas vai pat jebkuras politikas jomas paradoksiem. Ja Jums kā politiķiem gal galā pirmkārt jāzina, ko tad jūs vēlaties. Vai vēlaties noteikti ļoti konkrēts mērķis un panākt, ka tie tiek izpildīti, vai varbūt eh, drīzāk mēķiet uz um, vienkāršiem spēles noteikumiem. Un par vienkāršošanu šīs vēl vēlaši jāpaturprātā, ja mēs vēlamies, lai šī diskusija būtu tāda mm, godīga un atvērta. Tomā kundze. Tomā kundze, jūs runājat par krīzes rezervu un tās neizmantošanu. Noteikumi paredz, ka tā ir pēdējā instancija. Ja mums vairāk kasēs naudas nav, tad mums ir piekļu krīzes rezervei, bet ne pirms tam. Un laimīgā kārtā vai diemžēl, neraugoties uz visām krīzēm, kas mums ir bijušas pēdējo gadu laikā, kasē vienmēr nauda ir bijusi un tāpēc es arī iepriekš skaidroju, ka bija vairāku gadu garumā relatīvi mierīga situācija, un vēl bija mm, piena iemaksas praktiski miljards, un tā tad bija pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs varētu krīzi finansēt, neizmantojot krīzes rezervi. Un šo tēmatu pilnīgi noteikti jūs runāsit, lemjot par nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Par renacionalizācijas riskus, kur jūs atsaucāties, es varu teikt un atsaucos uz komisāru Otingera un Kret, komisārs Krecu tekstiem. Komisija to ir piedāvājusi, tā nav ieņēmusi nostāju, un jūsu sacītais varētu būt svarīgs arguments diskusijās. Kāds ir renacionalizācijas risks? Eh, kāds ir risks tam, kā atsevišķas dalību valstis varētu būt ar gribu un kapacitāti līdzfinansēt un citas nē? Vai arī pietrūkst gribas vai kapacitātes? Eh, tas būtu jautājums, eh, kas varētu iekļaut līdzfinansējuma jomā. Tāpat arī jārunā šeit ir to pirmpriekšsēdētājs par uh, Eh, konkurenci, jo eh, tas var novest pie nelojālas konkurences. Tomā kundze. Paldies! Mans jautājums bija tāds, vai komisija ir iecerējusi eh, gatavot kādu ietekmes izpēti par šo iespējamo daļējo pilnīgo renacionalizāciju KLP. Piln, atbildi pilnīgi noteikti. Visi šie aspekti būs jāizsver. Tas, ko jūs sacījāt priekšsēdētāji, jautājums par lojalitāti un valsts atbalstu, vai tie ir gana precīzi, lai šādas problēmas novērstu, bet Viena no problēmām varētu būt tā, ka jums būs eh, valsts atbalsta noteikumi, kas nepieļauj nelojālu konkurenci, bet vai jūs varat izveidot? Eh, tādus eh, val, valsts noteikumus, kas uzliek par pienākumu dalību valstī līdzfinansēt. Un šeit mēs nonākam pie citas problēmas, un tāpēc komisārs nāca ar šādu piedāvājumu, lai mēs varētu uh, Eh, organizēt atvērtu diskusiju. Un visbeidzot, priekšsēdētāji abi jūsu jautājums. Visa sadalījuma atslēga, tas ir ļoti svarīgs elements DFS sarunās, tāds tas ir vienmēr bijis, un Eh, diskusijas par tā saucamo žusteretūru, kas ir viena no, jeb taisnīgu atdevi, kas ir KLP pamatā, ka ir kon, precīzi sadalīti maksājumi pa pilāriem dalību valstīm un eh, katra dalība valsts uh, eh, apzinās savas tiesības, uh, Tas attiecas arī uz tirgus daļu, kas ietilpst, pir, ietilpst pirmajā pilārā, eh, un ja kaut kur izceļas krīze, tad eh, nauda tiek ņemta šajā sadaļā, savukārt otrais pilārs tā bija eh, daļa starp politiku, politikai starp jums un padomu pār šo summu piešķiršanu. Un arī šeit ir skaidrs dalībvalstīm, cik tās var ņemt no KLP, un tas ir ļoti nozīmīgs elements uh, politikas stabilitātē. Jautājums, vai šī nav būtiska problēma uh, bu, uh, katra gada budžetā, jo iemaksājot brīdī, kad līdzekļi ir mazāk vajadzīgi, eh, tas varētu nozīmēt to, ka katra dalībvalsts varētu atgūt savu kredītu kvotu, mēs nonāktu jau tad pie absurditātes robežas. Kā izkļūt no budžeta gad, ikgadēja rakstura? lai labāk pieskaņotos konjunktūras realitātei. Es atbildu tagad tīri tehniski. Tas ir iespējams. Ir eh, līdzīgas sistēmas savienotajās valstīs, kas vairāk ir konjunktūras sistēmas. Tas eh, nedrīkstam aizmirst, mēs nosakām individuālās tiesības saņēmējiem pirmajā pilārā. Lauksaimnieks, kurš atbilst noteikumiem, ir tiesīgs atbalstu saņemt. Šeit nav runa par kaut ko, kas ir politisks saistības, bet tās ir tiesības. Bet tiesības tā nav politika. Politika tas ir līdzeklis, lai atrisinātu problēmu. Savukārt, tiesības, tas jau vairs, tas jau vairs nav, tā jau vairs nav politika, tas ir automātisks maksājums. Līdz ar to KLP ir aizvien mazāk politika, aizvien mazāk uh, eh, lauksaimnieciska un aizvien mazāk uh, eh, uh, eh, kopējīga. Tā tad tiek apdraudēta pati KLP kā tāda. Manuprāt, Tas e, ir vecs jautājums. Vai mēs paturām tiešā atbalsta sistēmu, ikgadēju atbalsta kādu periodu laikā, vai, vai drīzāk mēs pievēršamies kādai politikai, kur jūs atbalstāt lauksaimniekus krīzes vai konjunktūras problēmu? Uh, Eh, laikā, un ja tirgus un cenas darbojas labi, tad lauksaimniekam uz šādu saņemšanu tiesību nav. Protams, komisija eh, domā par šādu veidu politiku, ja jūs pieturaties pie Amerikas pieredzes, tad arī tā nav izcila ne izmaksu efektivitātes ziņā, ne arī paredzamības ziņā Eh, ziņā izdevumiem, jo ņemot vērā mūsu finanšu schēmu, būtu grūti iedomāties, ka jūs vienu gadu būs lauksēmniecības budžets 10 miljārdu un citu gadu 100 miljārdu. Mūsu sistēma eh, tiktu nopietni apdraudēta, visa tās arhitektūra būtu jāmaina. Jā. E, varētu rasties jautājumi par septiņu, septiņiem gadiem noteiktu finanšu schēmu, jo līdz ko iestājas krīze, tāda ir jāsāk izmantot dažādi palīgi līdzekļi, trasta fondi, un mēs nonākam pie budžeta karikatūras, jo mēs esam ieslēgti daudzgadīgā ietvarā. Labi, tagad es došu vārdu mūsu pastāvīgajiem līdzreferentam Ašvart kungam, kurš teiks galvādu šajā viedokļa apmaiņā, jo mēs daudz runājām par vienkāršošanu. Ir sarežģītība, kas rodas no diskusiju eh, bagātības Eiropas parlamentā, tas var, var veicināt kompleksitāti, bet mēs redzam, ka dalība valstis vēlas vēl papildināt ar savu devumu noteikumus un direktīvas, kas vēl rada vairāk eh, kompleksitātes, un tad vēl nāk trešais eh, kompleksitātes, eh, reģionālais līmenis, bet tad, kad saņēmējs pukojas par šo komp, le, kompleksitāti, tad vistuvākie viņam esošie saka, ka pie visa vainīga ir Eiropa. Un tagad, Ašort kungs, galvārds jums šai viedokļa apmaiņai. Uh, <clears throat> nu, Priekšsēdētājiem garumā nemilkšu. Nu, es pateikties uh, Hoislēr kungam. Nu, zināmā, mērā jūtu viņam līdzi, jo viņš ieradās šeit gaidot tādu tehnisku viedokļu apmaiņu, kā viņš pats sacīja, bet, nu, lai nu kā tur arī nebūtu. Arī jūs eh, noteikti droši pārliecināt, ka nu, šis seminārs bija visai vērtīgs. Arī no jūsu tehniskajiem sniegtajiem komentāriem, ko man visnotaļ vērtīga informācija, jūs paskatāt, kā šī sistēma darbojas, un esmu jums par to pateicīgs. Bet, nu, līdz ar to, un acīm redzam, tāds arī notiek, kad, eh, nu, tehniski jautājumi mūsu prātos uzbroja citus jautājumus, par ko arī runājam. Un tas, kā tāds vadmotīvs mums ir eh, mūsu pastāvīgā vēlme un tiekšanās pēc eh, vienkārši iešienas, bet no otras puses, kā tad tiecoties pēc šīs vienkāršības, eh, mēs nepārcenšamies un ka no tā nezaudē atskaitīšanās un, un, un revīzija audits, un tas vēl ir tāds politisks jautājums. Un vēl viens politisks jautājums, par ko spriedām. Mēs arī stimulējām diskusijas par šo jautājumu, bija tāds. Kā tu šie procesi varētu mainīties? domājot par lauksaimniecības politikas nākotni, kā tad šie instrumenti nākotnē tiks piemēroti politikas izmaiņām. Jā, šī diskusija jau tikai sāks, bet katrā ziņā šīs dienas saruna bijis vērtīgs pienesums šajā diskusijā. Tā kā tiešām vēlreiz liels paldies, ka radāt iespēju šeit atnākt un mūs uzrunāt. Un jūs komentāri tiešām bija viss tāds vērtīgi. Paldies! Euh, es domāju, ka mēs varam aplaudēt Hausler kungam par uh, laiku, ko viņš mums veltīja, par uh, viņa skaidrojumiem. Mēs saprotam, ka tehnika ir tehnika, procedūra ir procedūra, bet mēs esam ievēlētie pārstāvi un mums ir jānosaka politiskais kurs. Un tad kad kompleksitāte kļūst tāda, ka politika vairs nav izskaidrojama, tad ir steidzami jādefinē un jāpārorientē politika. Un tagad mēs eh, sagaidām diskusijas par nākotnes daudzgadu finanšu schēmu, un es domāju, ka mēs varēsim dot, izdarīt savu spiedienu, lai bagātinātu šīs diskusijas nākotnē. Tagad došu vārdu. Mūsu ģenerālajiem referentiem Geijeram par 17. Eh, gada budžetu un Muresānam par 18. gada budžetu. Un viņi uh, parādīs, kā parlamentārieši var vislabāk parādīt savu pievienoto vērtību, kāds ir stāvoklis ar sagatavošanas darbībām un e, pilotprojektiem. Um, priekšstādātāji, nu, par, polita, eh, par pilotprojektiem šajā periodā neko daudz eh, neizteikšos, jo komisijā nav arī datu, bet uh, līdz ar to nu, es rīzāk runātu par to, um, kā arī sagatavošanās e, darbi turpmākiem plāniem, 18, 18 gadiem tātad. Un došu tālāk vārdu referenta par nākamo gadu, jo nu man par, par šo gadu vēl nav nekas sakās. Paldies! Yes, Mr. President. Jā, priekšsētā jums taisnība, paldies par iespēju izteikties mūsu darbstājiem par pilotu projektiem un sāktošanās darbiem. Un nu, šis darbs notiek vairākās stadijās. Trešais mājas bija termiņš, termiņš līdz kurām mēs atsevišķi deputātu komitejas, kā arī politiskās grupas, varējām iesniegt budžeta komisijai dažā pilotu projektu sārakstu, ko mēs vēlētos um, iesniegt. Lai būtu šeit uh, komisija, tad parlamentu vārdā uzsvērt pārsūtīt tālāk komisiju izvērtējumu. To arī paveicām. 344 uh, projekts iesūtījām komisijai uh, pirms izvērtējumam. Tātad pilotu projekts un attiecīgos pasākums. Pagājušā nedēļa saņēmām komisijas izvērtējumu un nu, vēlos attiecīgi sniegt jums pārskatu par šo izvērtējumu. Kā es zinu, komisija jādod uh, atzīmes A, B, C vai D šiem pilotprojektiem. A nozīmē, ka pilotprojekts eh, var tikt iztenots, kā to ir uzsnējis parlaments. Uz 60 no 344 projektiem saņēma A atzīmi. Un to komisija saka, ka jā, tur viss kārtībā. 44 saņēma atzīmi B. 54, respektīvi. Tas bija tas daļēji var īstenot ir daļai īstenojami, vai pat pilnībā, pilnībā īstenojami pie atsevišķiem priekšnoteikumiem, ja tie, tie nedaudz pārstrādāti. Tā kā B atzīme arī principā nozīmē to, ka pilotprojekts nav slikts, bet gala beigās nozīmē, ka tas nedaudz jāpakoriģē, jāpieslīpē. Tā 54 no, no 344 saņēma šo atzīmi. Ļoti daudz projektu saņēma C atzīmi. 183 no 344 saņēma šādu atzīmi. Tas nozīmē, ka pilotu projekts, ko ierosina parlaments, uh, kad tas atbilst pastāvšiem tiesību aktiem vai gatavojumiem tiesību aktiem. Un ka šis jautājums tiek uh, risināts jau kā pastāvošu programmu ietvaros. Tas notiek ārkārtīgi bieži, piemēram, ka parlamentārietim ar deputātiem ir teicama doma, bet viņš varbūt nav informēts, ka tas jau viss kaut kur tiek risināts, finansējums jau tur ir piešķirts pastāvošajās programmās, un, ka, un to mēs tad noskatām no komisijas. 40, septiņi pilotu projekti vai sagatavošanās pasākumi saņēma atzīmi D. Tas nozīmē, ka tos īstenotīs nevarēs, vai ka tie jau īstenoti pagātnē, kas automātiski nozīmē, ka tie netiks apstiprināti. Tad rezumējot, 60 saņēma A atzīmes, nozīmē ļoti labi, 54 B, 183 C un 47 D. Tās lūk šīs atzīmes, un es atceru, ka esmu nu apmeklējis visas parlamentāras komitejas un uzsvērs tā, ka, lūk, mēs koncentrēsimies uz uh, tiem projektiem, kas saņemšu atzīmi A vai B, kur komisija saka, ka tie ir īstenojami. Un pilnībā vai daļai īstenojami. Nu, tātad, eh, varbūt dažiem tiem nedaudz jāpieslieto, lai to šeit īstenot tos, kas saņēma atzīmi C, par tiem es nu, nu, droši vien vairs nedomāšu, tas nozīmē, ka šie projekti jau īstenot, un atzīme D nozīmē, ka komisija viennozīmīgi norāda, ka tas neies cauri. Nu, lūk, tāds bija mūsu uzstādījums no paša sākuma, ka koncentrēsimies uz tiem projektiem, kas saņem atzīmi A vai B. Tātad kopā 114 no 344 projektiem saņēma atzīmi A vai B. Mums tas nozīmē, ka apmēram trešā daļa. Nu, un tad pie tad arī ir tie projekti, kurus mēģināsim finansēt. Tad pilotu projektu un sagatavošanas pasākumu. Mums ir tā naudiņas mūsu rīcībā. Vai to pietiek? Nu, kā es vēlētos rīkoties tālāk ar pilotu projektiem. Kopējā summa ir 40 miljoni eiro. Un sagatavošanās pasākumiem, jauniem pasākumiem ir 15 miljoni. Nu, kopējais pasā, naudas apjoms 0,5 Tā skaitā, kas palicis pār nepriekšējā gada ir 100 miljonu eiro. Un 40 miljoni pašiem projektiem. Ja runājam par projektiem, kas viņiem šādzīmē, ā, ja vēlamies tos simtprocentīgi fin finansēt, kā tu pieprasīji deputāti, tad būtu nepieciešami 46,9 miljoni eiro. Ja kopā A un B atzīmes saņēmušie, 105 miljoni eiro būtu un nepieciešami mums ir pieejami tikai 40. Tā kā priekšsēdētāji, kolēģi, ierosinu rīkoties lūkā. Tad nu, mēs laipni aicinām politiskās grupas vai nu, grupu koordinatorus vai ēnu referents, redzu, šeit dažas tādas Daniela Jotī, ar ko strādā sociāldemokrāts, tādā Pērmā kungs no EKR. Nu, tad silti aicinu politiskās grupas iesūtīt savu prioritāšu sārakstus. Kas jums kā politiskām grupām ir vissvarīgākie projekti? Tos tad arī atzīmēsim kā, kā prioritātes. Otrkārt, protams, mēģināsim rast uh, līdzsvaru starp uh, arī parlamentārajām komitejām. Nebūs tā, ka 15 projekti tiks finansēti kultūras komitejai un nu, nulle itra vai otrādāk. Nu, te noteikti būs nepieciešams rast līdzsvaru. Tā kā ņemsim vērā politisko grupu prioritātes, mēģināsim rast līdzsvaru arī starp dažādu komiteju ierosinātajiem projektiem. Un runājot par šiem labajiem projektiem, un eh, visi AMP atzīmes ņemušie ir tiešām labi projekti, mēs vēlētos, protams, eh, palaist nu, maksimāli daudziem no šiem projektiem. Domāju par prioritāriem projektiem, kas um, ir svarīgi politiskajām grupām. Mēģinot arī paturēt prātā nepieciešamību pēc līdzsvaru starp komitējām. Ja joprojām ja pārsniegsim mūsu pieejamos eh, līdzekļus, tad eh, varbūt par 20 vai 30% samazināsim to naudu, kas būtu B projektiem, tad mēs tos varam iesākt, bet, bet eh, nu, katrā ziņā mēģināsim norakstīt vismaz mazāku projektu skaitu. Darīsim tad tā, ka mēģināsim uzsākt pēc iespējas lielāku skaitu no šiem labajiem projektiem. Varbūt nedaudz samazāsim tiem pieejamo naudu, nekā atteiksimies no citiem projektiem. Bet, ja, protams, jāuzmanās, jāskatās, lai tas apjoms, ko mēs nogriežam, kas mums paliek pāri, respektīvi pēc šiem apcepumiem, joprojām ļauj īstenot šos projektus. Jo nogriežam 70 projektu projektam, nu tad jau nav nekādas jēgas, tad nu, nav, nav nekādas jēgas arī pat iesākt šo projektu. Lūk, tā kā mēģināsim pārliek neaizjauties ar šo apcepšanu. A un B kategorijas projektiem mēģināsim izstāstīt pēc iespējas vairāk, bet tam sākumā jāsaka jums politiskās prioritātes, lai zinām, no kā varam atteikties. Nu, attiecīgi mēģināsim nedaudz samazināt uh, projektiem piešķirto apjomu bez uh, riska tā eksistencē. Ja būs jāatsakās no kādiem projektiem, tad visdrīzāk atteiksimies no B kategorijas projektiem. Priekšrok, protams, būs A kategorijas projektiem, kurus komisija uzskata par pateicamiem, kurus var mierīgi īstenot. Tos ap tiem īpaši neķerēsimies. Ar saidošanās pasākumu situācija ir labāka tie pasākumi, kas saņēmuši AVB acīm no komisijas, tā skaitā arī jā, aizsardzības jautājumus, ko ir rosnā komisija. Tad ir pieejams 106,6 miljonu eiro. Respektīvi, nu, tā ir kopējā summa, kas ir nepieciešama, un mums pieejams 100 miljonu eiro. Tā kā te pie, pielāgojumi un apcepumi būtu daudz mazāk, nu tad tiešām esmu pilnīgi pārliecināts, ka tur šis darbs uh, ritēs gludi. Bet, kā sacīja pilotprojektiem, mums ir nepieciešama grupu sadarbība jūsu un deputātu sadarbība. Nu, tik tā mēs esam priekšsādātāji. Tik tā informācija no manas puses, tātad būtu pateicīgs, ja kolēģi tuvākajās nedēļās man dod ziņu, kāda projekta viņiem ir tie svarīgākie. Un vēl es jau atklāti pavēstīt jums, ka pilnprojekti jāiesniedz kā budžeta grozējumi. Tāda ir procedūra. Lai, tātad beigsies priekšizvērtējums šajā projektā, bet budžetā tie vēl nav iekļauti. Es domāju, ka jūs to droši vien ziniet, bet, nu, katrā ziņā. Te vēl formāli būs jāiesniedz kā bušu krosījumi. Lūk, tik tālu no manas puses, kāda viedokļa apmaiņa. Skatīsimies, kā arī teicu, priekšu darbu tuvākās nedēļās. Paldies ģenerālim referentam. Jūs šo parādību labi aprakstījāt, kā mēs varam iebāsts eh, vatēto segu tai paredzētajā somā. Tā mēs to varam nodēvēt. Jūs, prot, aprakstāt metodus, un es ceru arī, ka komisija sekos jūsu viedajiem ieteikumiem bet vēlas izteikties kolēģi Denano un Pjotī, un iespējams jums pat uzdot jautājumus, Denano kungs. Es pirmkārt uzdod jautājumu sev, kā darbojas pilotu projekts, jo mēs pirms diviem gadiem iesniedzām pilotu projektu, eh, bet komisija vēl aizvien nav uzsākus iepirkuma procedūru. Vai šis pilotu projekts um, īstenosies vai nē? vai komisija šo um, iepirkumu sagatavos. Varbūt var atbildēt komisija, kur ir klāt. Un tagad Vjotīkungs. Paldies, es vēlos izteikties, eh, pateikties eh, kolēģim par uzstāšanos un uzdot jautājumu. Kolēģis Murešans vienmēr izsakās ļoti precīzi un struktūrēti. Un un ļoti godprātīgi pilda savus um, referenta pienākumus. Mēs grupā atbalstīsim referenta piedāvāto pieju, bet par politisko saturu runājot, mēs nāksim klajā paši ar savu politisko izvērtējumu Pirmkārt, ņemot vērā marta vadlīnijas, kas ir pieņemtas parlamentā, kā arī pagājušās nedēļas trilogu mandātu, un e, šeit izmantošu iespēju novēlēt jums veiksmi darbā, sākot ar šo nedēļu trilogā, jo Tas būs ārkārtīgi politisks pasākums, un, protams, mums vajadzēs izvērtēt visu mūsu grupas ietveros. Es domāju, ka Eh, izvēle būs skaidra, un to norādu skaidrā un tiešā veidā. Atsevišķas lietas mani nepārliecina, mēģināt izpatikt visiem. Nekad nav iespējams, nav nekādas vilkt deķīti uz vienu vai otru pusi, tad, kad tā ir pa, uh, Eh, tas, tas ir pārāk mazs. Drīzāk ir jādefinē savas prioritātes un parlamentam ir jāizdara savas skaidras un konsekventas izvēles, kuras sniegtu atbildes mūsu iedzīvotājiem. Es sapratu kolēģu sacīto par dažādiem projektiem un es domāju, ka Viņi iet pa to pašu ceļu kā mēs, un noslēgumā piebildīšu, ka, un turklāt šeit ir runa par pirmo novērtējumu, skatot komisijas iesniegto dokumentu, man šķiet, ka es no komisijas puses redzu, ka man tā šķiet vismaz, ka komisija Eh, rūpīgāk strādā pēdējos gados. Jā, tas vienkāršo mūsu uzdevumu. Eh, šāda komisijas pieeja. Vai vēl, vēl kāds vēlas izteikties? Tādā gadījumā pirms mēs atkal dosim vārdu ģenerālim referentam. Uh, Kurš pārstāv komisiju, kurš var atbildēt uz Denano kunga e, interpelāciju pār pilotu projektu, kas tika pieņemts pirms diviem gadiem un pēc kura nav uzsākt iepirkuma procedūru? Paldies priekšsēdētājiem, paldies mūsu ģenerāla referentam par ļoti labu pārskatu. Mēs, komisija, esam ļoti pateicīgi, ka referents vēlas ierobežotu izmēģinājumu projektu un sagatavošanas darbību izvēlu. Viņš runā par to, ka A un B uh, vērtējumu saņēmušie projekti tiks uh, īstenoti. Komisija, protams, prasīja daudz darba, uh, lai visus šos 344 projektus izvērtētu, un ļoti labi, ka mūsu vērtējums tiek ņemts vērā. Pavisam neliels komentārs no manas puses. Tagad, jā, mēs piefiksēsim uh, stratēģiju, ko ieteica Muršana kungs. Viņš teica, ka labāk būtu īstenot pēc iespējas vairāk projektu un vajadzības gadījumā samazināt summas katrā projektā. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Taču, ja mēs paskatāmies uz to, kāda ir tendence pēdējo gadu laikā, tad mēs varam redzēt, ka šīs stratēģijas rezultātā kopumā projektā samazinās finansējums, varbūt tas nav nekas katastrofāls, bet mums ir jāsaprot. Ja mēs paskatāmies uz pilotu projektu um, summas 2009. Uh, gadā, tur bija aptuveni 2 miljoni, bet 2016. gadā vidē bija aptuveni ap 500 uh, tūkstošiem eiro un savukārt par sagatavošanas darbībām agrāk 2009. gadā bija aptuveni 3 miljoni, un ja mēs izslēgsim, protams, aizsardzības jomas sagatavošanas darbības, tad varam teikt, ka pagājuši gad bija no, bija starp 1 un 1,5 miljonu, tāda bija projekta summa. Šis ir mūsu tāds vispārējais komentārs par uh, tendencēm. Runājot par konkrētiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām par Izabelu. Mums par bišu projektu, tad mums par to būs nepieciešams saņemt informāciju. E, problēma ir katreiz, kad es uzdod jautājumu, man savu rakstisku atbildi, kuras tā nekad nesaņemam. Jā, nu, tas var novest pie tā, ka mēs sastrīdēsimies un jums Jūs esat tagad atbildīgs. Pēc nedēļas dienā nokunga, nedēļas laikā dienā nokungam ir jāsaņem atbildi, lai komisija netiktu uzskatīta par inertu šajos apstākļos. Pēc nedēļas būs zaļā nedēļa, un bitēm tas ir ļoti noderīgi. Bon. Monsieur le rapporteur général ģenerālais referents galvārds. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es varu piekrist tām, ko teica Daniela Vjot un arī komisijas pārstāvis tam, ka mūsu darbam gal galā jābūt ar, ar nozīmi. Jā. Es teicu, ka es gribētu pēc iespējas vairāk izmēģinājumu projektu uzsākt. Es saprotu, ka, kā jau pieminēts, ja mēs samazināsim pārāk lielā mērā uh, finansējuma apjomu, tad uh, vairs nebūs nekādas nozīmes no šī projekta. Es pats pirms uh, pāris gadiem šādu izmēģinājumu projektu pieteicu, un es skaidri zinu, ka, ja budžets ir pārāk um, maz, tad ir ļoti grūti tiešām tādu nozīmīgu izmēģinājumu projektu īstenot. Tāpēc arī lūdzu ņemiet vērā, ka mēs nemazināsim labu izmēģinājumu projektu finansējumu ievērojami. Uh, Un Danielam Vjoti tiešām ir taisnība, mums ir jāpieņem lēmumi, ir jābūt absolūtai skaidrībai par parlamentu politiskajām prioritātēm. Šīm prioritātēm ir jāatskogļojas arī tajos izmēģinājuma projektos un sagatavošanas darbībās, kuras mēs atbalstām. Tāpēc arī e, labie projekti, A un B vērtējuma projekti tiks īstenot, un, protams, mēs to darīsim tādā veidā, lai tas būtu jēdzīgi, lai tas būtu uh, loģiski, un tad līdz ar to izmēģinājumu projektu un sagatavošanās darbības tiks atbalstītas lielā, tik lielā mērā, lai varētu uh, nozīmīgā veidā tos īstenot. Paldies ģenerālajam referentam, un var gadīties, ka nākošu gadu mēs kopīgi parakstīsim pilotu projektu, lai varētu vienkāršot komisijas un Eiropas Savienības procedūru. Sekvence politika agricole commune tout à l'heure un eh, KLP eh, eh, sadaļa bija pamudinājums, lai ietu pa šo ceļu. Un tagad es dodu vārdu Jensam Geijeram, kurš mums izklāstīs 17. gada korektīvo budžetu numur 3. Um. Lielas paldies! Trešais budžeta grozījuma projekts varbūt kaut kādā mērā uh, ir neparasts, jo no vienas puses šeit ir kaut kas, pie kā esam pieraduši, un kaut kas, kas ir pilnīgs pārsteigums. Komisija ar budžeta grozījumiem numur 3 šobrīd ir piedāvājusi jums mums tādu variantu, tie ir 500 miljoni eiro, kas vēlreiz tiktu uh, piešķirti, uh, tiek palielināti jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, tie būs uh, Uh, būs asignējumi. Tātad tas nozīmē, ka nebūs jauni pasākumi, ko varēs uzsākt šogad. Un tas bija viens no aspektiem, par ko mēs diskutējam ļoti daudz. Tad, kad 2017. gada budžets tika diskutēts un komisija procedūras procesā nāca klajā ar priekšlikumu, ka ir papildu finansējums 500 miljoni, tas šobrīd ir noticis. Un tāpēc es varu teikt, ka par šo jautājumu diezgan kādam ir iebildumi vai nepieciešamība diskutēt. Bet kas mani mazliet pārsteidz, ir tas, ka šajā, šajā budžetā ir divi priekšlikumi attiecībā uz grozījumiem uh, divu aģentūru darbībā. Un tāpēc es papētīju to lai nebūtu tā, ka mums šeit ir eh, kaut kas, ko mēs visi gribētu, tiek pasniegts kopā ar kaut ko tādu, kas varbūt izraisa mm, zināmas bažas. Un tāpēc es papētīju šīs aģentūras, bet nācās nonākt pie secinājuma, ka šeit nav nekādu problēmu. Tātad atcer, decentralizēta aģentūra, tas bija saistīts ar uh, darbinieku klasifikāciju. Un šeit kopumā mēs runājam par budžeta palielinājumu un 2017. gadījumā, gadā pēc būtības e, pats budžets netiek palielināts. Savukārt SR2 kopuzņēmums tas nav, tā nav aģentūra, šeit savukārt štatu saraksts tiek atjaunināts. Tas nozīmē, ka izpildirektors no A14 uz A15 tiek palielināts, un tas ir saistīts ar ļoti konkrētu cilvēku, un tas nozīmē, ka uzreiz, ka šis cilvēks pabeigs darbu, tad šīs direktors, kas šobrīd ir amatā, kad viņš pabeigs darbus, tas vairs nebūs aktuāli. Padome to ir pieņēmusi. Man arī nav nekādu iebildumu, kāpēc, lai mums vajadzētu iebilst pret šo priekšlikumu, tāpēc arī kolēģi mūsuprāt mēs varam pieņemt komisijas piedāvājumu. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur général. Paldies, ģenerāliem referentam. Aicinu tagad kolēģus, kur vēlas izteikties par referenti klāstu, tā, darīt to tagad. Kurš izteiksies? Es redzu, kā referents ir atbildējis praktiski uz visiem jautājumiem, kuri varēja rasties, un mēs varēsim pieņemt zināšanai jūsu sacīto. Budžeta komisija izteiksies 30. vai 31. augustā, balsojas plenārsēdē Strasbūrā septembrī. Grūzījumi jāiesniedz. termiņos, kurus jūs saņemsiet, vai tie vēl nav noteikti. Visdrīzāk vajadzētu būt noteikti. Grozījumi ir jāizsniedz līdz 14. jūlijam. Pulksten 12. 11 brīdī, kad Cilizējas laukos notiek parāde. Labi, un tagad dodu vārdu Giovanni Lavija par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai, kura ir e, cietusi no klimatiskajiem apstākļiem un dramatiski. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas komisija piedāvāja mobilizēt solidaritātes fondu, lai finansiāli atbalstā, atbalstītu Itāliju. Itāliju smagi skāra apakšzemes grūdieni periodā no 24. augusta pagājušā gadā līdz šī gada janvārim. Šo apakšzemes grūdienu rezultātā pēc Richtera skālas, tie, eh, kas bija starp pieciem un, piecām un astoņām ballēm, skāra abrūzes un vēl citus reģionus Itālijas centrā, un mēs vēršamies pie šī fonda jau otro reizi šogad, un šeit ir runa par vislielāko summu uh, kas tiktu izmaksāta vienā maksājumā, kas ir 2 miljārdi 200 miljonu, lai atspoguļo to, kas noticis Norčā vai citos Itālijas reģionos, nosaukšu tos skaitļus 24. augustā 16. gadā 229 personas gāja bojā, 4 ievainots. Oktobrī upurs nebija, janvārī 34 papildi ievainotie tūkstošiem personu evakuētas. Personas, kam ir nepieciešams atbalsts pārsniedz 30 tūkstoši visos četros apgabalos kopā. Tiešie zaudējumi atbilst 20 miljardiem eiro, 1,38% no Itālijas e, eh, IKP, kas pārsniedz mobilizā, solidar, solidaritātes fonda mobilizēšanas slieksni smagu katastrofu gadījumos. Piedāvātā summa ir ar īpašu dimensiju. Lai mobilizētu solidaritātes fondu 17. gada sākumā, 1 miljards 115 miljardi tika paredzēti 2017. Eh, gada izmaksām. 563 miljoni eiro tika izmantoti 2011. gadā, bet 2017. gadam mēs nonākam pie 902 miljoniem, kas ir praktiski maksimums, kas bija paredzēts 17. gada sākumā, ņemot vērā iepriekšējo eh, mobilizēšanos par atlikumu no 16. gadā un atlikušo 17. gadā nav iespējams šo summu sasniegt, un tāpēc Komisijai būs jāpieno desmitā panta otrā eh, paragrāfa punktu eh, DFS, lai šī starpība, kas ir 902 miljoni, varētu atbloķ, tikt atbloķēta. Tas nozīmētu koriģēt 17. gada budžetu korektīvais budžets numur 4 2017. gadā. Ņemot vērā šo ārkārtīgi smago katastrofu, kas skāra mūsu valstis, lūdzu jūsu atbalstu, lai varētu šo ziņojumu pieņemt maksimāli drīz, lai plenārsēdē tas nonāk uzreiz pēc vasaras atvaļinājuma, lai Itālija varētu īstenot eh, rekonstrukcijas darbus un atgriezt cerības tiem, kas visu zaudēja zemestrīces laikā. Paldies, Giovanni Lavija! Paldies, ka atgādinājāt par traģēdiju, kur skāra Itāliju un kura aicina no Eiropas solidaritātes apliecinājumu. Norāda, ka koreperam vajadz jāsniedz um, atbalsts šim prieteikumam bez grozījumiem 12. jūlijā, lai pātrinātu priekšlikumu pieņemšanu, un padomi izteiksies rakstiskā procedūrā, kas tiks slēgta 4. septembrī. Mūsu budžeta komisijā balsojums eh, būs 30. un 31. augustā, balsojums plenārsēdē, septembrī Strasbūrā. Dārgie kolēģi, kurš vēlētos izteikties? Viss tika lieliski izklāstīts, Denano kungs piebildīšu, ka mana grupa pilnībā atbalsta Giovanni Lavija ziņojumu. Un ir pilnīgi noteikti jāpriecina visai Eiropas solidaritāte. Lavija kungs. Eh, Paldies, Valīkungs. Arī es, tāpat kā kolēģi Slavijā, aicinu jūs atbalstīt Itāliju. Ir tiešie zaudējumi, netiešie zaudējumi. Mēs vairā, ar, ar vairākiem kolēģiem apmeklējām šīs ekonomiski smagi skartās zonas, ja nebūs atbalstīsā termiņā. Tad, kad iestājas šāda mēroga katastrofa, tad ir jāparedz pātrināt procedūru, tāpēc, ka vienu gadu pēc zemestrīces ir pēdējais laiks rīkoties. Un pat vajadzētu rīkoties ātrāk un ar lielākām summām. 30 miljoni ir ievērojama summa, bet zaudējumi sniedzas vairākos miljardos. Un mums ir Eiropas budžeta noteikumi, taču steidzamības apstākļos būtu iespēja palielināt atbalstu katastrofas gadījumos. Paldies deputātam Valīju. Līdz ar to mēs būsim šo punktu izskatījuši. Šis atbalsts ir jāieraksta korektīvajā budžetā numur 4, par kuru mums tikko runāja Jens Gajers. Jā. Cienījamie kolēģi, ceturtais budžeta grozījuma projekts šobrīd no tehniskajiem aspektiem. Tas eh, visaisīts ar to, ko tikko mums prezentēja Giovanni Lavija, un tāpēc es varu jums eh, pastāstīt tikai tehnisko daļu, tāpēc ka fakti jau ir prezentēti. Pēc būtības tas ir vislielākais lūgums izmantot solidaritātes fonda līdzekļus, lai sniegtu palīdzību kādai valstī. Un ir skaidrs, kāpēc šāda situācija ir radusies. Itālijas valdība ir pieprasējusi izmantot uh, šo fondu. Tie ir aptuveni 1,2 miljārdi eiro. Un tas ir ļoti daudz. Pēc būtības, protams, tas ir pamatots, tas ir visiem skaidrs, ka tas ir uh, uh nepieciešams un viss jau ir paskaidrots, taču tajā pašā laikā 1,2 miljārdi eiro mobilizēšana tehniski nav tik vienkārši lieta. Uh, Tas ir tādēļ, ka 5 miljoni ir tā summa, ko var izmaksāt no budžeta, tad līdz ar to šobrīd nav pieejami šie līdzekļi, un tāpēc ir nepieciešams to kaut kādā veidā pārcelt no ceturienes. Un tāpēc arī mūsu ideja bija šāda, ka ceturdaļa ne, nevarēs tikt izmans, izmaksāt līdz 1. oktobrim. Visi zina, ka padome ir ļoti Eh, ļoti nobažīsies par to, kā ļoti ātri iztērējas līdzekļi, un tad notiek tāda katastrofa, piemēram, kā zemestrīce, un tad, tad ir kaut kas, ko vispār nevar kontrolēt. Bet komisijas priekšlikums ir uh, dubultmanevrs. Pirmām kārtām jau tagad uh, kolēģis Morižonieva izteica, ir iespēja gūt daļu no līdzekļiem no nākamā gada budžeta un mobilizēsim šo naudu no nu, tāda šajā gadā. Un komisijas tad saka, ka komisija varēs šos līdzekļus izmaksāt, un tā būs nauda, kas būs pieejama no tās naudas, kas vēl netika iztērēta iepriekšējā reģionālajā programmā, ja es pareizi sapratu. Tad mēs runājam par laika periodu 2007. līdz 2013. gads, un tas arī par ko runāja Hoislera kungs. Un tad pēc operatīvās programmas pabeigšanas, tad, kad šī programma būs pabeigta, tad tā šobrīd šķiet, komisija optimistiski uz to tā raugās, uh, ka šī, šie līdzekļi netiks izlietoti. Un es, es labprāt tam ticētu, jo es, protams, gribētu, lai Itālijai mēs palīdzētu. Ir, ir skaidrs, ka no komisijas mēs pieprasīsim, lai tiešām šī palīdzība tiktu sniegta. Jo, ja no nu, iepriekšējā uh, maksājuma perioda tomēr tiks pieprasīta lielāka summa maksājumos nekā šobrīd, tas tiek sagaidīts, tad, manuprāt, mums būs finansēšanas problēma. Un tas būs līdz ar to vairāk nekā līdz šim ir plānots. Un tāpēc arī mans lūgums šobrīd, kā komisijas speciālisti, lūdzu pārbaudiet un izskaidrojiet mums vēlreiz, ka ka šī finanšu konstrukcija, konstrukcija kas tiek šā, šobrīd piedāvāta, tas, tas tiešām tā arī darbosies. Paldies. Paldies, ģenerālam referentam, paldies, ka vēlreiz norādāt, cik eh, lielā mērā mūsu budžets ir kā žņauks un cik. Uh, nopietni ir būt kļūt stīviem budžeta instrumentos un tādā veidā atstājot eh, iespaidu, ka Eiropa ir nespējīga eh, un eh, neva, nespēja reaģēt uz šo solidaritātes aicinājumu. Komisija tiek aicināts sniegt savu viedokli par šo sarežģīto finanšu montējumu, kā rīkoties ņemot vērā šos faktus, kuri lielākoties notika 2016. gadā. Jā, paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka referents ļoti labi paskaidrojas, kāda ir šī finanšu struktūra. Mums ir pieejami kā apropriācijas 2017. gada budžetam 1,1 105 miljardi, tātad 1 miljārds 150 miljoni eiro. Tā, tas ir 2017. gada maksājums un arī 16. gada tranšs, jā, kas tiek pārcelts, ja netika izmantot saskaņā ar daudzgadu finanšu plāna regulu. Un nesimtprocentīgi šī nauda šobrīd ir pieejama tādēļ, kā referents jau pieminējis, no 2017. gada līdzekļiem 25% ir jābūt pieejamiem līdz eh, šī gada oktobrim, un tie ir 140 miljoni eiro. Šie 140 miljoni eiro netiek virzīti uz eh, mobilizēšanu šajā konkrētajā gadījumā, kad mēs runājam par eh, palīdzību Itālijai pēc zemestrīces. Šī līdzekļi būs pieejami uh, gada pēdējos trīs mēnešos. Tas nozīmē, ka mums ir iztraukums un par laimi, ja ir šādi īpaši apstākļi, un es domāju, ka visi piekrīt, ka šie apstākļi tik tiešām ir īpaši, ka mēs drīkstam iep, jau iepriekš izmantot līdzekļus 2018. gada solidaritātes uh, fonda budžetu. Un tas arī ir komisijas priekšsakums. Uh, mēs varētu teikt, ka aptuveni puse 2018. gada uh, budžeta līdzekļus mēs izmantosim, un tad attiecīgi mums būs pietiekams finansējums. Tas nozīmē, ka 2018. gadā saskaņā ar šo izmaksu, tad mums būs 280 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā parasti tiek mobilizēts, kā ir bijis līdz šim visos gados. Tātad a priori varam teikt, ka diez vai te būs kāds iztrūkums, it sevišķi jau tādēļ, ka potenciāli mums būs šie 140 miljoni eiro, kuriem ir jā, jāpaliek pieejamiem šī gada pēdējiem trīs mēnešiem, un jā, šie līdzekļi nebūs vajadzīgi vai arī tiks izmantoti daļēji, tad šie līdzekļi arī tiks pārcelti uz nākamo gadu, un tie papildinās 280 miljonus. Es ceru, ka ar to ir paskaidrots, kāda ir finansēšanas struktūra, ko mēs šobrīd piedāvājam, un vēlreiz apstiprināšu, ka šobrīd mums nav nekādu lūgumu, e, kas tiktu izskatīti, bet, protams, visi saprot, ka zemestrīce pavisam nesen notika Grieķijā un Turcijā, un mēs visi arī skaidri zinām, ka par to, kāda meža ugunsgrēka notika Portugālē pirms mēneša. Šie ir vēl divi potenciāli notikumi, potenciāli uh, iesniegumi, kas varētu tikt iesniegti, un tad attiecīgi tos vajadzēs izvērtēt, un varbūt, ja šie iesniegumi tiks iesniegti, tad 140 miljonus, kas ir uh, paredzēt šogad, un 280 miljonu, kas ir paredzēt nākamajam gadam, varbūt tad šī nauda aizies šajā palīdzībā. Gaiera kungs, jūs pajautājāt par finansējumu attiecībā uz reģioniem, tad kolēģis man ir līdzi, kas varētu paskaidrot pavisam īsi. Paskaidrošu. Pirmām kārtām es neesmu nekāds budžeta eksperts, bet jūs precīzi norādījāt, ka dalību valstīm bija pienākums pieprasīt līdzekļus līdz martam, tas attiecās uz iepriekšējo finansējuma periodu, un tas nesimtprocentīgi atbilst tiem līdzekļiem, kas bija pieejami, un tad šobrīd izskatās, ka ir daļa līdzekļu, kas netiks izlietoti, un līdz ar to varēsim šos līdzekļus izmantot solidaritātes fonda vajadzībām. Jūs runājat par iespējamo pārpalikumu 2017. gadam. Vai jūs domājat, kā var paredzēt budžeta pārpalikumu 2017. gadam? Uh, oui, en effet. Jā, tā tas ir šeit man ir jādomā par tām diskusijām, kas bija 14. gada beigās, tad, kad bija runa par to, ka mēs izmantotu pārpalikumu no īpašajiem ieņēmumiem, eh, no sodiem, kas eh, tika uzlikti eh, multinacionālajiem uzņēmumiem, kuras pārkāpa konkurences tiesības. Tādā gadījumā varbūt būtu iespēja finansēt, jo katrā ziņā uh, finansējums ir pieejams. Solbrišķi kungs vēlējās izteikties. Jā, es turpināšu poļu valodā, jo runāt par šo jautājumu ir nedaudz sarežģīti. Es gribētu pajautāt Eiropas komisijai, vai jūs varētu mums paskaidrot, kas īsti notiek ar šo naudu Itālijai, jo mēs daudz esam runājuši par to, ka mēs varētu uh, mūsu uh, Eh, mūsu politikas, mūsu kohēzijas politikas ietveros, nevis no kohēzijas politikas uz solidaritātes fondu, lai mēs varētu atbrīvot līdzekļu solidaritātes fondā, jo man teica, ka solidaritātes fonda procedūra ir ļoti sarežģīta un tieši tādēļ Itālijas valdība saņēma finansējumu no Eiropas komisija. Un mēs, kā parlaments, ar zināmiem uh, ierobežojumiem atbalstījām to, bet uh, Itālijas valdība teica, ka tā lab, saņemtu līdzekļus no lauku attīstības fonda. Un tas nozīmē, ka simtprocentīgi līdzekļi tiks izmantoti, lai tiktu galā ar uh, katastrofas sekam. Uh, un ka ir iespēja šos līdzekļus izmant, eh, saņemt ātrāk nekā no solidaritātes eh, fonda, un tad uh, Itālijas valdība teica, ka tad līdz ar to 200 miljonus eiro no savas aploksnes, tātad no saviem līdzekļiem, viņi labprāt izmantotu, lai varētu ar šo katastrofu tik galā ar tam sekām. Man, es tā biju sapratis, ka šobrīd ir apstiprināts šāda veida uh, pārlikšana, bet izskatās, ka no kohēzijas politikas uz e, solidaritātes fondu tiks pārcelti līdzekļi, jo no vienas puses šeit mēs runājam par līdzekļiem, kas bija Itālijai, tad reģionālās attīstības līdzekļi un tagad vēl solidaritātes fonda līdzekļi. Pēc būtības mēs runājām par to, kā ka DFS sākumā katrai dalībvalstī tiek sagatavota eh, savā maksājuma aploks. Tas attiec uz KLP, kas attiec uz koheiziju, Balprištkungs es norādu, ka Itālija ir paredzēta sava plūksne, kohēzijas fonda Itālija nav izmantot, un kāpēc gan nevarētu bez kavēšanās izmantot šos fondus, kas bija paredzēti Itālijai priekšsēdētāji. Uh, Mēs budžeta komitejā pieņēmām jauno procedūru, jaunā procedūra saskaņā ar kuru dalību valsts var izmantot daļu no savas aploksnes. E, tas nav domāts transferiem, bet e, mainīt daļu līdzekļu bez. Uh, Un jautājums ir, kāda šobrīd ir situācija šiem feder fondiem simtprocentīgi bez līdzfinansējuma? Es teiktu, ka ir daļa paredzēta reģionālajai attīstībai. Un jūsu uzdotais jautājums, vai var izmantot šos finan, šo fondu tad, kad budžetā būs atrasti nepieciešamie kredīti. Mērķis ir Itālijas rīcībā visīsākajā termiņā eh, sniegt eh, līdzekļus skaidrā naudā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, precizēsim, atbildot uz Olbrihta kunga jautājumu. Nē, runa nebija par to, ka no kohēzijas fonda līdzekļi tiktu pārcelti uz solidaritātes fondu. Nē, Mēs runājam par diviem finansējuma avotiem no solidaritātes fonda. Mūsu priekšlikums ir mobilizēt, saņemt 1,2 miljardus eiro. Un atsevišķi, tātad var teikt papildu, ir vienošanās, lai ļautu ar 95% līdzfinansējumu, papildu finansējumu, lai sektu zaudējums, kas ir saistīti ar uh, zemestrīci uh, Itālijā. Tā kā kopumā 20 miljārdi ir zaudējumi, tad varam teikt, ka 5% būtu saņemami no reģionālās attīstības fonda. Un tad līdz ar to teoretiski līdz pat vienam miljārdam. Tas nozīmē, ka Itālijā tie, tas finansējums, kas ir uh, piešķirts reģioniem, uh, var būt pārcelti, tātad viens uh, miljards vai arī varbūt mazāk līdzekļi. Obrihta kungs runāja par 200 miljoniem. Jā, Itālija ir šādas tiesības, viņi drīkst pārprogrammēt, pārcelt. Protams, konsultējoties ar Eiropas komisiju un tad attiecīgi novirzīt šos līdzekļus no tā, tiem reģioniem, kur bija sākotnēji paredzēts, līdz uz, uz tiem reģioniem, uh, kas cieta no zemestrīces. Un es skatos uz kolēģi no Digirigio, varbūt viņš gribētu kaut ko piemetināt. Es kļūdījos. Nav runa par 100%, bet par 95%. Sākotnēji bija 5, 100, eh, un pēc tam mēs eh, kompromisā vienojāmies par 95%. Es domāju, ka mēs tagad varētu jau domāt par. Uh, noslēgumu eh, budžeta komiteja gribētu eh, aktēt šo pieņemšanu. Korepērā 12. Eh, jūlijā šis tekstis pieņems bez grozījumiem, lai pātrinātu procedūru padomu izteiksies rakstiski procedūrā, kuru noslēdz 4. septembrī. Budžeta komisija lēmumu pieņem sanāksmē 30. un 31. augustā, balstojums plenārsēdē notiks septembrī Strasbūrā. Grozījumi par Geijerā ziņojumu jāiesniedz līdz 14. jūlijam, pulksten 11 referentiem. Vai ģenerāliem referentam ir kādas piezīmes vēl? Nav, nav. Tikai viena lieta, ko es gribēju teikt, ka mums ir jāpatur acu priekšā tas, ka līdzekļi, kas ir 2018. gadā solidaritātes fondā, mēs jau pa pusē izlietojam. Protams, mums ir labs pamatojums. Itālijai šis, šī palīdzība ir vajadzība. Līdz ar to 2018. gada Eh, solidaritātes fonds jau pa pusē ir iztukšots, lai gan šis gads vēl nav sācies. Tas mums ir jāņem vērā. Tad, kad mēs eh, runāsim par 2018. gada budžetu, mēs nevaram vienkārši teikt, ka no 2018. gadā mēs neparedzēsim nekādas katastrofas, un tad līdz ar to, lai solidaritātes fonda līdzekļus uh, paturētu, lai ar tiem pietiktu. Un tāpēc arī vienkārši ņemam vērā to, runājot arī ar saviem partneriem, ka 2018. gadā mums ir ļoti ierobežot solidaritātes fonda līdzekļu politiski, tas ir jāuzsver. Paldies! Ir pierādījums tam, ka mēs saskaramies šeit ar budžetā invaliditāti. Albrecht kungs, iespējams, šis ir brīdis pasvītrot to, ka mēs kā parlaments cīnāmies par rezervu katastrofu gadījumiem jo sistēma nedarbojas. Katru reizi ir jāatgādina, ka mēs cīnāmies par rezervi. Kārtīgo reizi mēs atstājam iespaidu, ka mēs nodarbojamies ar solidaritāti, un pēc tam izrādās, ka mūsu rīcībā nav instrumentu, lai to darot. Mēs katru reizi nodrošinām nespējīgas Eiropas izrādi, un tie ir, protams, arguments populistu un eiroskeptiķu rokās. Labi, ar to mēs būsim šodien sanāksim beiguši. Deprē kungas ziņojums tiek skatīts rīt, atgādinu rīt, mēs darbu sākam 9.30. Un pirmais mūsu darba kārtības punkts at, eh, būs eh, sērija par aģentūrām referents Geijers, un pēc tam skatīsim Žerāru Deprē dosjē. Vairāk neviens izvē, izteikties nevēlas, sēdi mēs pārtraucam līdz rītam pulksten 9.30.